Uh, good morning, everybody. We have a select group for... Lab, labrīt. Uh, mēs sāksim ar ziņojumu. Un man nav nekādu tālāku paziņojumu, uh, ko izteikt. Es uh, priecājos jūs visus šeit redzēt un šodienas programma Tad, tad eh, īsa informācija par uh, peldlīdzekļu direktīvu, tad būs balsojums par vairākiem ziņojumiem līdz apmēram 11. un tad uh, Barņiekungs būs šeit no 11. līdz pusvieniem un mēs varēsim ar viņu pabeigt tās sarunas, ko nepaspējām iepriekšējā Strāsbūrā. Un pēcpusdienā pilna sesija līdz pieciem un tad koordinātora sanāksme vakarā. Es gribētu jūs informēt uh, par uh, atpūtas un personisko peldlīdzekļu direktīvu. Uh, Švāba kungs ir šeit, Gebhards kundze arī. Mums noteikti ir kvorums un Petikainen kundze arī ir šeit. Tātad. Kāda ir situācija ar peldlīdzekļu direktīvu? Pēdējā diskusija notika pirms uh, ilgāka laika, un mēs Eh, skatījām dizaina kritērijus, eh, pēc kuriem tiek klasificēti eh, šie atpūtas kuģi un mēģinājām noskaidrot šos kritērijus un precizēt. Tāpēc mēs pasūtījām pētījumu, kurš jums visiem, es ceru, ir. Un Tā kā pētījuma autors nav šeit uzaicināts, tad es e, informēšu par e, to, kas ir teikt šajā pētījumā. Bet vispirms e, informācija. Tātad pēc šodienas balsojuma es sākšu diskusiju ar Kīpras prezidentūru. Viņi uzskata, ka šim dokumentam būtu jābūt prioritātei un viņi var panākt eh, tajā progresu. Un es eh, jums, mē, mēs mēģināsim noskaidrot, vai nevar panākt pirmā lasījuma vienošanos tāds būs mans darba plāns līdz vasaras atvaļinājumam, bet ir svarīgi tad eh, turpināt ar balsojumu. Es eh, pagājušajā reizē jau izteicu uzskatus par grozījumiem, bet mums ir ēnu referentu sanāksme un es eh, piekrītu vairākiem Eh, grozījumiem, ņemot vērā ēnu referentu bažas, un galvenais jautājums ir dizaina kategorijas. Šajā dokumentā eh, dokumenta autors ir eh, Francijas eksperts, kurš ir ICNN direktors, tātad Francijas kuģu certifikācijas iestādes direktors un pats arī jahtu projektētājs. Uh, ar lielu pieredzi. Un eh, arī bez tam viņš ir kuģu būvētājs. Un eh, mēs eh, lūdzām viņa konsultāciju par šīm dizaina kategorijām. Un pašlaik ir te runa par okeānu, piekrasti vai piekrasts ūdeņiem, un uh, arī būtu jāņem vērā vēja stiprums, un uh, šie rādītāji vispār jau pašlaik ir minēti, bet uh, tie pašreizējā versijā nedod skaidru priekšstatu, uh, un dažreiz kuģu klasifikācija var būt nepareiza, un arī patērētājiem nav skaidras informācijas, ko tad viņi izvēlas. Un es eh, nolasīšu galveno secinājumu. Tātad būtu kategorijas jāsaista nevis ar geogrāfiskiem rādītājiem, bet ar vēja stiprumu un viļņa augstumu, un tādā veidā varēs gan izteikt precīzākus kritērijus, gan arī tuvoties starptautiskajiem standartiem. Šie visi noteikumi ir svarīgi projektēšanā Es eh, nedomāju, ka padome un komisija tā uzreiz piekritīs, bet mums vajadzētu atgādināt viņiem, eh, kā eh, Kokrela kungs norāda, var būt ļoti nelabvēlīgi apstākļi jebkurā vietā un var būt ļoti spēcīgs vējš pat tuvu krastam un reizēm pat okeānā ir mierīgāk nekā piekrastes joslā. Lai gan šīs pašreizējās dizaina kategorijas ņem vērā viļņu stiprumu, tomēr tiek radīts tāds iespējas, ka jo tālāk no krasta, jo ir nemierīgāks ūdens. Tātad šīs kategorijas neļauj saprast faktisko situāciju un kuģis, kas ir domāts, piemēram, B kategorijas e, ūdeņiem, kas ir jau diezgan patālu no krasta, var tomēr neatbilst tāliem ceļojumiem, piemēram, degvielas tvērtne ir par maza vai kādi citi rādītāji neatbilst. Un varbūt tā, ka lielas jahtas, eh, kas tiek lietotas piekrastē, var arī nebūt aprīkotas ar visu šo eh, sarežģīto ekipējumu, kas ir domāts grūtiem apstākļiem. Ir vēl vairāki citi atzinumi. Ja jūs apskatāt eh, tabulu, kas šeit ir pievienota, Un ja mēs apskatām, cik kuģu ir certificēti katrā kategorijā, tad ir pārsteidzoši, ka piekrastes un aizsargātajos ūdeņos ir ļoti daudz šo kuģu. Protams, nākotnē varētu paredzēt arī apakškategorijas un e, ļaut tādā veidā projektētājiem e, elastīgu eh, pieeju. Arī ir priekšlikums pieņemt labojumu kā daļu no grozījumiem, kur ir teikts, ka gadījumā, ja tiek eh, pieņemtas eh, dizaina kategorijas, tad divu gadu laikā tiek ieteikts tās pārvērtēt un noskaidrot, vai ir jāievieš papildus klasifikācija. Un šī papildus klasifikācija varētu tikt ieviesta, kad direktīvu pārskatīs vēlreiz, lai ieviestu jaunās prasības. Pašlaik es to neesmu iekļāvis grozījumā, bet nākamajos trialogos mēs varētu šādu priešlikumu piedāvāt, jo eh, ir jau plānotas sarunas tālāk par direktīvu, un tad šīs jaunās dizaina kategorijas tur arī varētu iekļaut sevišķi. Tad, ja šīs kategorijas ietekmē kuģus ar mazākiem zinējiem. Un tā tad mūsu priekšlikums ir pieņemt, mans priekšlikums ir pieņemt manu uh, Eh, šo grozījumu paketi attiecībā uz dizaina kategorijām un eh, to apstiprināt, un eh, to tad mēs arī liksim priekšā padomēji sarunās. Mēs apspriedām grozījumus ar ēnu referentiem, un tagad es esmu gatavs dot vārdu ēnu referentiem un noklausīsimies, kas viņiem ir sākāms par šo švābkungs. Paldies, priekšādātāji! Paldies par labo sadarbību un par ļoti labo prezentāciju. Par to mēs runājām iepriekšējā ref ēnu referents sanāksmē Strasbūrā. Um, runājot par pētījumu par dizaina kategorijām, mēs praktiski bijām vienisprātis arī ar citām politiskajām grupām. Uh, Tāpēc par dizaina kategorijām uh, un kā pret tām izturēties, es neko arī nevaru šeit papildināt. Arī grozījuma priekšlikumi virzās kompromisa virzienā. Un es negribu arī tos atsevišķi izklāstīt. Kolēģis Manders tagad nav klāt. Viņam ir vienīgais grozījumu priekšlikums, kurā viņš piedāvā hormoni, harmonizāciju attiecināt arī uz vadītāju apliecības izdošanu. Un es eh, esmu pozitīvi noskaņots pret to, bet tas nevar būt eh, kā likuma teksta sastāvdaļa. Bet mēs varam, protams, ieteikt dalību valstīm um, atklāt, atvērt pēc iespējas iekšējo tirgu arī šo atpūtas peld līdzekļu vadītājiem. Bet kopumā, manuprāt, šis minētais pētījums ir ļoti nācis par labu šim ziņojumam, un, e, bet tomēr ir arī tā, ka ne, ne katrs pētījums, ko mēs pasūtam, ir vienlīdz kvalitatīvs Tāpēc es gribētu ieteikt parlamentam turpmāk rūpēties par to, lai pētījumi, par ko parlaments maksā, tomēr būtu kvalitatīvi. Nu. Paldies! Es arī gribu uh, pati vadu šādu peldlīdzekli un gribu pateikt, uh, ka par vadītāju apliecībām gan šeit nevajadzētu runāt, jo te ir jāņem vērā dažādas īpatnības. Un es ļoti e, izbaudu to, ka es varu braukāt pa Francijas kanāliem bez vadītājas apliecības, bet Vācijā es to nedrīkstētu. Un Es negribētu pēc daudziem gadiem, uh, lai, kad es esmu vadījusi laivu, tagad vēl kārtot arī vadītāju apliecību. Bet paldies um, par labo sadarbību un arī jūsu kategoriju sadalījuma priekšlikums, kas atbilst šim pētījumam. Tas tiešām bija pareizi darīts jo es arī jau bieži esmu teikusi, ka bieži mūsu pasūtītie pētījumi nebūtu nav tik kvalitatīvi kā šis. Un šis priekšlikums, ko jūs, Harborkungs, esat izstrādājis, ir ļoti augstu vērtējams. Un mēs uh, referents uh, atbalstīs par pirmo grozi, par pirmo uh, pielikumu un pirmo daļu um, šeit um, kolēģis atsauks savu parakstu, jo tas būtu pretrunā ar to, ko jūs piedāvājāt. Un līdz ar to kompromisa grozījumus varēs pieņemt. Paldies! Paldies! Manders kungs tikko ienāca. Varbūt es pirms teikšu, došu vārdu Rīles kundzei. Es arī runāšu ļoti īsi. Gribu teikt jums paldies, Harbor kungs, par sadarbību. Un es ļoti daudz ko iemācījos, jo par šīm atpūtas laivām neko nezinu. Pati nekad neesmu brau, vadījusi laivu, esmu tikai piedalījusies kā pasažiere, drīzāk esmu sauszemes žurka. Uh, Tāpēc bija ļoti interesanti iepazīties ar šo tēmu. Un jūs kā referents mūs iepazīstinājāt ar jautājumu ļoti detalizēti. Esam pateicīgi arī par šo pētījumu, jo sākotnēji bija visai skeptiska attiecībā uz jaunu kategoriju ieviešanu. Pētījums ir tiešām lielisks un viegli lasāms un saprotams arī nespeciālistiem. speciālistiem un nu, tas nāk par labu likumdošanas procesam. Mums būs tikai viens balsojums, kur mēs balsosim atšķirīgi, tas ir uh, biodegviela. Mēs skeptiski vērtējam šo, šo biodegvielas jautājumu, bet citādi esam viensprāts ar jums. Paldies! Thank you very much. Paldies, Manders kungs. Dank u voorzitter. Ik kan ook heel kort zijn. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī īsi runāšu. Paldies par labo sadarbību. Esmu ļoti apmierināts ar to, kā tā notika. Arī mans priekšlikums tika uztverts pozitīvi par uh, vadītāju apliecībām. Tas ir arī uh, pozitīvs signāls, un es ceru, ka uh, laivu vadītāji Eiropā ar lielu prieku kopā ar Heidi uz borta varēs braukāt pa Eiropas ūdeņiem. Lūdzu, vai vēl kāds vēlas runāt? Uh, Tātad Gebhards kundze varbūt ir vienīgā kuģa īpašniece no uh, ko-referentiem, ēnu referentiem, bet nu viņa neatbalsta šo te harmonizēto tiesību ieviešanu. Uh, man vajadzēja ātrāk stādīt priekšā Lui Filipu Žerāru, un viņš ir sadarbojies ar mums. Tātad piecu, mums ir piecas minūtes līdz balsošanas sākumam lūdzu eh, komentāru par to, ko jūs dzirdējāt šorīt. Paldies! Es runāšu īsi par pētījumu. Es gribētu paskaidrot, ka mēs esam gatavi pārskatīt un mainīt kūģu dizaina kategorijas, ja tās ir jāmaina, ja varētu tikt lietots uh, ietekmes vērtējums. Par projektēšanas kategorijām. Tās tika apspriestas priekšlikuma eh, gatavošanas laikā ar dalību valstīm, ar tirgus eh, uzraudzības iestādēm un eh, standartizācijas iestādēm. Attiecībā uz pētījumu. Pētījums ir pamatots uz tāda pārpratuma vai nepareiza priekšstata, ka paredzētā lietošana ir būtiska pazīme pēc kā noteikti kategorijas. Un mums ir arī jā, mehānisms, kādā veidā apspriest likumdošanas ieviešanu. Tā tad ir grupa, kurā tiek uh, apspriesti mm, jautājumi, kā ieviest līkumu, un norādījumos ir skaidri pateikts, ka e, kategorija pamatā ir e, vēja stiprums un viļņu augstums. Tāpēc arī ir izteikts e, pārsteigums, ka harmonizētie uh, standarti, kas ir apstiprināti komisijā un dalību valstīs, arī piemin eh, šo vēja stiprumu, jo eh, šiem standartiem ir jāatbilst līkuma prasībām. Vēl viens pārpratums. Standarti vai harmonizēti vai nē, nelemj par likuma interpretāciju vai par to, kas ir likumā jānosaka, ir otrādi. Standarti ir jāveido atbilstoši likumu prasībām, vai tie būtu harmonizētie standarti vai nē. Mums nav grūtību pieņemt izmaiņas kategorijās ja mēs varam izvērtēt šo izmaiņu ietekmi un īsā laikā šāds vērtējums būtu grūti izdarāms. Mēs atzīstam, ka e, šāds uzskats ir daļai diskusijas dalībnieku, un mēs arī saprotam, ka uh, Eh, zinām, ka daudziem citiem ir līdzīgs uzskats, ir, bet eh, citiem ir pretēji uzskati. Mēs eh, nezinām, kas ir šī lielākā daļa cilvēku, ko uh, pašlaik neapmierina šīs kategorijas, jo kategorijas tika apspriestas gan ar dalību valstīm, gan ar standartizācijas iestādēm. Jebkurā gadījumā mēs pieņemsim visus, eh, iegu, visus eh, viedokļus kā eh, vērtīgus, un mēs pieņemsim arī šo pētījumu, bet mums būs vajadzīgs daudz plašāk un daudz dziļāk iepazīties ar šo jautājumu, un mums ir arī jāmēģina panākt vienprātība visās eh, šajās iesaistītajās grupās eh, dažādu valstu eh, pārstāvjiem arī būtu jāvienojas par to, kādas izmaiņas ir iespējamas. Grozījuma sagatavošanas laikā mēs izteicām um, iebildumus, tātad mums ir grūtības ar dažiem grozījumiem, arī ar dizaina kategorijām, arī ar daļu no apsvērumiem, jo pašlaik ir tāda iespēja, ka šie grozījumi uh, prasa pārbaudīt eh, sistemātiski visus dzinējus, un dažreiz maza dzinēja pārbaudas izmaksas ir lielākas nekā paša dzinēja cena. Un tātad ražotājiem arī būs um, papildus saistības. Ir arī grozījums, uh, kur ir minēti uh, trokšņa eh, mērījumi, un šeit ir eh, problēma par tāda, ka standarts, kurš ir minēts šajā grozījumā, ir neobligāts. Standartā ir noteiktas eh, pārbaudes, bet šīs pārbaudes netiek uzskatītas par obligātām. Mēs esam gatavi veicināt jebkurus eh, tālākus kompromisus eh, starp institūciju līmenī, un mēs esam gatavi arī dot ieguldījumu, eh, kuru jūs varētu gaidīt no mums. Paldies! Paldies! man bija radies iespējas, ka mēs esam atrisinājuši šos jautājumus, un ka ir tikai interpretācijas eh, jautājums palicis, bet tagad ir balsošanas eh, laiks un tad mēs varēsim turpināt sarunas vēlāk. Ja vairāk nav nekas sakāms, tad es ieteiktu tagad īsu pārtraukumu, kamēr visi ieradīsies, Un tad sāksim balsot pirmkārt par atpūtas eh, peldlīdzekļu direktīvu.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 Uh, are we ready to vote, everybody? Vai mēs esam gatavi balsot? Labrīt visiem. Yes, thank you very much. Jā, paldies. Uh, I have people keeping people to order over here, so thank you very much. Uh, can I wish... Lūdzu, vēlreiz labrīt visiem, kas nebija uh, un palaid garām un brīnišķīgo prezentāciju par atpūtas laivām. Un pirms sāksim balsot, gribu vēlreiz pateikt paldies Taboram Kundleram, kurš, diemžēl, mūs pametīs un palīdzēs Eiropas ekonomiskās zonas grupai turpmāk. Paldies uh, par labo darbu! Viņš e, ļoti ilgi jau ir strādājis mūsu dienestā. Mēs novēlam jums sekmes turpmāk. Un jācer, ka jūs sadarbojoties ar Norvēģijas un Šveices parlamentiem strādāsiet mūsu interesēs arī turpmāk. Paldies! Tagad balsojumu sāksim ar manu ziņojumu atpūtas laivas un ūdens motocikli. Tas ir trans, pirmais ir transporta komitejas par, pret, atturas noraidīts. Septītais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Astotais atsaukts, 47. par, pret, atturas pieņemts. Devītais par, pret, atturas pieņemts. Desmitais un devītais par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

transporta 12 par pret pieņemts. 19. par pret pieņemts. Vides 4. grozījums par pret atturas noraidīts. 56. par to vēlāk balsosim, jo tas ir saistīts ar dizaina kategorijām. 56. tātad ar mutisko grozījumu pēc tā vēl atgriezīsimies. 57. grozījums. 57. kas par, pret, pieņemts. 58. atsaukts, jo būs jauns grozījums par apsvērumu. Uh, Tagad lieku priekšā par dizaina kategorijām, par kurām mēs tikko runājām, balsot kopā. Mani grozījumi 21, 59, 61, 62 un 63. Un arī 56. varētu šeit pielikt klāt ar manu mutisko grozījumu par visu kopā, par dizaina kategorijām, kas par, kāds pret, pieņemts. Līdz ar to arī 56. tagad ir nokārtots, 64. atkrīt, 28. par, pret, atturas pieņemts, kompromiss 1 par, pret, pieņemts. Nākamais, tagad pielikumi, 30. grozījums par, pret pret pieņemts, 31. par pret pieņemts, tri, transporta 13 par. Lūdzu, būs elektronisks balsojums par 13. Tagad sākam balsot par 13. transporta komitejas grozījumu, beidzam balsot, noraidīts. 32. par, pret, pieņemts, 33. par, pret pieņemts, 65. par pret pieņemts, 34. par pret pieņemts, 35. un transporta 14 ar atbilstošo daļu, kas par pret pieņemts, 36. Nor, eh, atsaukts, 66. kas par pret pieņemts transporta 14, līdz ar to atkrīt. 37. par pret pieņemts, 38. par pret pieņemts, 49. 39. par pret pieņemts. Tagad uh, apsvērumi transporta, pirmais grozījums, sākam balsot. Transporta komitejas pirmais grozījums, beidzam balsot, noraidīts 40. grozījums, kas par, pret, uh, pieņemts. Pirmais grozījums par, pret, pieņemts. Transporta trešais grozījums par, pret, uh, noraidīts. Transporta ceturtais par, pret, noraidīts 41. par pret pieņemts, otrais grozījums par pret pieņemts, trešais ir atsaukts, ceturtais, 42. 42. kas par pret pieņemts, transporta komitejas piektais, kas par pret pieņemts, piektais atkrīt, otrais grozījums par pret pieņemts. 26. apsvērums, mutisks grozījums, Toine Mandars. Kas par? Pret? Pieņemts. 28. apsvērums, vides trešais grozījums par, pret, atturas noraidīts. 43. ar mutisko grozījumu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 Un tagad balsosim elektroniski par visu priekšlikumu kopumā. Sākam balsot. Esam nobalsojuši. Uh, pieņemts 30 balsis par, viena pret. Un nākamais, paldies jums! Darīsim visu, kas ir nepieciešams, darīsim vislabāko, kas ir mūsu spēkos, atpūtas laivu īpašnieku labā. Tagad Hanslikas kundzes ziņojums sociālās uzņēmē darbības iniciatīva. Hanslikas kundze nav šeit zālē. Ir Hanslikas kundze. ar viss kārtībā ar digitālo darbu kārtību. Tātad Hanslikas kundzes pirmais grozījums. Hanslikas kundzes iniciatīvas ziņojums. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss numur viens, kas par, pret, atturas pieņemts. Nākamais septītais grozījums par pret pieņemts. Astotais grozījums. Sākam balsot par astoto grozījumu. Nē, mums jāsāk droši vien no jauna. Astotais grozījums. Sākam balsot elektroniski par astoto grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad seko mutiskais grozījums. Redzat savā sarakstā, kas par, pret, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, pieņemts. 13. grozījums par, pret, pieņemts. 14. grozījums. Sākam balsot. 14. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. grozījums. Kas par? Pret. Pieņemts. Trešais kompromiss par. Pret. Pieņemts. Nākamais 21. grozījums. Sākam balsot par 21. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 22. grozījums. Sākam balsot elektroniski par 22. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, pieņemts. 26. grozījums, Lois Greks, sākam balsot par 26. grozījumu, beidzam balsot. Tas um, noraidīts, jo vienāds balsu skaits. Piektais kompromiss par, pret, pieņemts. 30. grozījums. 30. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 6. grozījums par, pret, pieņemts. Un līdz ar to tie ir visi grozījumi. Balsojam ja tagad elektroniski par visu atzinumu kopumā. Beidzam balsot. Pieņemts 27 par 2 pret. Ļoti labi. Tagad Vaisgarberas kundzes ziņojums par automobīļu trokšņu līmeni. Vai jūs gribat kaut ko teikt pirms tam? Nē, tad varam sākt balsot. Tātad balsojam. Trešais grozījums, kas par pret, pieņemts. Ceturtais par pret, pieņemts. 22. par pret. At, jā, es vēl lūdzu, kas atturas? Paldies. Es vienmēr vaicāju, kas atturas pieņemts. 23. kas par pret pret, atturas, pieņemts. Piektais par, pret, atturas, pieņemts. Sestais par, pret, atturas, pieņemts. Septītais par, pret, atturas, pieņemts. Astotais par, pret, atturas, pieņemts Devītais par pret atturas pieņemts. 10, 11 un 12 kopā, kas par pret atturas pieņemts. 25. par pret atturas pieņemts. 24. kā papildinājums par pret Pārbaudīsim tomēr 24. Sākam balsot par 24. Beidzam balsot. Pieņemts 15 par, 13 pret. 13. par, pret, atturas, pieņemts. Jā, 25. tika pieņemts, par šo faktiski balsot nebija vajadzības.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 Visus, pā, kas ir par apsvērumiem, varam balsot kopā, kas par, pret, atturas, pieņemti. Līdz ar to varam uzreiz ķerties pie galīgā balsojuma elektroniski. Sākam balsot pieņemts 27 balsīm pār, 3 pret, 2 atturējās. Liels paldies, Veisgarberes kundze! Un vides komitejā, ja ceru, ka spēsiet šo projektu labi aizstāvēt. Tagad Rošforda kunga ziņojums par patērētāju programmu no 2014. līdz 2020. gadam. Tātad referents Rapporteur, you are happy to go. Referent kungs vai? Tātad mēs vakar apspriedām visus kompromisu grozījumus, ja jūs atcerēsieties. Tagad sāksim balsot. Can we start? Vai mēs varam sākt? That will concentrate. Right, let's start. Sāksim. 87. grozījums. Trānta Felēdis kunga grozījums par. Pret. Noraidīts. Devītais Rošfor kunga grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Kā papildinājums, un tur arī mutisks grozījums jūsu balsošanas sarakstā, kas ir saskaņots ar budžeta komitejas referentu, tas ir devītais budžeta grozījums par, pret, pieņemts. Pārējie atkrīt. Tagad jūrī 3 kā papildinājums par, pret, at, pieņemts. 88. grozījums atkrīt, jo tas bija saistīts ar 87. Tad tagad 10. referenta grozījums par, pret, atturas pieņemts. 11. 15., 47. un 64. grozījums blokā par, pret, atturas, pieņemts. 89. līdz ar to atkrīt saskaņā ar manu sarakstu. Tagad pirmais kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tagad juridiskās komitejas piektais eh, grozījums par, pret, pieņemts. 92. grozījums par, pret, noraidīts. Jurī atbilstošā daļa par pret arī noraidīts. 13. ir atsaukts. 93. referenta grozījums par pret pieņemts. Jūrī 6 atkrīt. Budžets 10 par pret atturas pieņemts. 94. grozījums par pret atturas noraidīts. 14. grozījums par pret pieņemts. 95. greka kongrozījums par pret. Man šķiet jāpārbauda. 95. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. budžeta komitejas grozījums par, pret, noraidīts. 96. 113. kopā par, pret, atturas pieņemts. 16. ir atsaukts, 48. arī ir atsaukts. Otrais kompromis grozījums par, pret, pieņemts. Līdz ar to varam pāriet pie trešā kompromisa grozījuma par, pret, pieņemts pieņemts. Tagad ceturtais kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad 21. Eh, un 58. grozījums blokā par pret pieņemts. Un Jurī 8 kā papildinājums par pret pieņemts. 104. Greka kungrozījums par pret pret pieņemts. Piektais kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. Tad tagad 23. un 128. grozījums, kurš par, pret, tie divi ir pieņemti. 107. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts ar vienu balss pārsvaru. 108. grozījums. Sākam balsot elektroniski par 108. grozījumu. Uh, voting, Kāds balso ļoti lēni. Beidzam balsot. Tas arī ir noraidīts. Budžeta 12. grozījums par pret, noraidīts. 24. un 129. kopā par pret pieņemts. 62. kā papildinājums par pret atturas pieņemts. 128. ir atsaukts. 25. un 63. grozījums par pret atturas pieņemti. 109. un 26. grozījums Nē, vispirms par 109. Par, pret, pieņemts. 26. kā papildinājums par, pret, arī pieņemts. 28. par. Nu, balsosim elektroniski. 28. sākam balsot. The vote is Beidzam balsot. Noraidīts. 29. par pret atturas pieņemts. 30. par pret atturas pieņemts. 31. ar mutisko grozījumu, ko jūs šeit redzat sarakstos par pret pieņemts. 31. atkrīt. Budžeta komitejas 13. grozījums par, pret, pieņemts. 32. par, pret, atturas, pieņemts. 33. Sākam balsot elektroniski par 33. The vote is closed. Beidzam balsot. 15 pret 15, tas ir noraidīts. 34. Par, pret, pieņemts. 35. par, pret, atturis, pieņems. Budžet 14. par, pret, atturis, pieņemts. 36., 38., 43. un 8 kopā par pret atturas pieņemts. 15. budžeta komitejas grozījums atkrīt. Pirmā daļa un 15. Eh, grozījuma otrā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. 37. par pret Pieņemts. 15. budžeta grozījums atbilstošā daļa par pret atturas pieņemts. 110. grozījums par pret atturas noraidīts. 6. kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad pāriesim pie 111. grozījuma. Tas atkrīt. 40., 41. un 42. tiek saskaņot ar iepriekšējiem balsojumiem, tad tagad pārējām pie 44. par, pret, kurš par, pret, atturas pieņemts. 112. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 46. par, pret,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 pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Tad pārējām pie 122. grozījuma ar mutisko grozījumu par pret atturas tas arī pieņemts. Un 122. līdz ar to atkrīt 56. grozījums par pielikumiem par pret atturas pieņemts. 60. par pret atturas pieņemts. 127. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 61. ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts Pieņemts. Sākotnējais grozījums atkrīt. Juridiskais eh, komitejas grozījums numur 9 pār pret. Atturas pieņemts. 130. par pret. Atturas pieņemts. 131. par pret. Atturas pieņemts. 65., 66., 67. un 68. grozījums blokā. Sākam balsot par šiem grozījumiem. Is... Beidzam balsot. Un tie ir noraidīti. 16 pret, 15 par. 132. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 69. par, pret, atturas pieņemts. 70. par, pret, atturas pieņemts. 71. par, pret, atturas pieņemts. 72. par, pret, atturas pieņemts. 73. un 74. grozījums kopā ar mutisko grozījumu, ko jūs redzat balsošanas sarakstā. Uh, Vai par to jābalso blokā? Jā. Tad kurš par? Pret? Abi ir pieņemti. 73. un 74. līdz ar to atkrīt, un tagad apsvērum. 75. par? Pret? Noraidīts. Pirmais grozījums par? Pret? Atturas? Noraidīts. Pieņemts. Otrais grozījums par? Pret? atturas pieņemts. 76. ar mutisko grozījumu par pret pieņemts. Sākotnējais 76. atkrīt, tagad 8. kompromis grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Tagad varam pāriet pie trešā grozījuma par pret atturas pieņemts. 78. kā papildinājums. Sākam balsot par 78. Beidzam balsot. Noraidīts, jo ir vienāds balsu skaits. Juridiskās komitejas grozījums numur 1 par, pret, atturas, pieņemts. 9. kompromis grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tagad eh, budžeta komitejas ceturtais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Tagad varam pāriet pie 83. grozījuma. Ā, tas atkrīt, atvainojos. Tas viss atkrīt. Tad līdz ar to 11. kompromis grozījums. 11. kompromis grozījums par, pret, pieņemts. 85. grozījums. Par, pret, pieņemts. 86. Jūs gribat pārbaudīt 85. Labi. The vote is closed. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 17 par, 12 pret. 86. Par, pret, atturas, noraidīts. Sestais budžeta grozījums par, pret, pieņemts. Atturas, es atvainojos. Budžeta septītais grozījums. Sākam balsot par budžeta komitejas septīto grozījumu. The vote's closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Budžeta astotais par, pret, atturas, pieņemts. Sastais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Septītais grozījums. Tas tiks saskaņots ar citiem balsojumiem, un tagad budžeta pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Budžeta otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Budžeta trešais grozījums šeit ir balsojums pa daļām, ko prasa Alde. Tātad pirmā daļa. Sākam balsot par pirmo daļu. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Otrā daļa. Kurš par? Pret. Noraidīta. Tagad varam pāriet pie galīgā balsojuma par visu ziņojumu kopumā un balsojam elektroniski. Sākam balsot. Those right. Vote is closed. Beidzam balsot. Tas ir atbalstīts ar 30 balsīm par. Against, so no un neviens nav atturējies, un neviens nav balsojis pret. Okay. Okay. Okay. So, uh, thank you very much. Liels paldies, Rošfor kungs, jums tas būs jāaizstāv. Vai jūs lūdzu varētu palikt šeit, jo man jums ir jāatgādina, ka Mums ir jāvienojas par uh, sarunu tekstu, par uh, izstrādātiem priekšlikumiem, un jūs varētu tiešām palikt šeit, uh, cienot arī referentus. Vai Bīlankungs vēlas kaut ko teikt par uh, iekšējā tirgus informācijas sistēmas regulu? pēc sarunām. Zakończyliśmy negocjacje pomiędzy. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Mēs jau esam pabeiguši sarunas, eh, ir beigušās sarunas starp eh, padomu un komisiju. Tur ir labs rezultāts. Esam saņēmuši pozitīvu atbildi no padomas, un es tiešām aicinu mums pieņemt šo sarunu rezultātu. Well, Lielas paldies! Paldies jums un citiem ēnu referentiem! visiem ēnreferentiem par šo paveikto darbu, un tiešām būtu labi, ja mēs formāli varētu apli, apstiprināt šo pozīciju. Nedomāju, ka tas mums ir jādara elektroniski. Lūdzu, kurš par šo samierināšanās sarunu pozīciju? Vai kāds ir pret, vai kāds atturas? Divi atturas vai jūs gribētu tomēr elektroniski. Mums ir nepieciešams skaidrs rezultāts, tāpēc pārbalsosim to elektroniski. Ele vote electronically. Balsojam elektroniski, lai būtu skaidri redzams rezultāts. Yeah. Yes. Sorry, Christian, yeah. Es atvainojos, Kristian. Paturiet vienkārši balsošanas kārteņas. Uh, eh, balsošanas iekārtās. Mums ir vajadzīgs vienkārši skaidrs balsojums. Oh, no. okay. Anyway. All right, okay. The vote is closed. Beidzam balsot. 24 par, neviens nav pret, divi atturējušies. Turanens kundze, vai jūs esat par? Jā, bet jums nav karte. Ā, nē, jums ir savu karte. Paldies. Tagad pāriesim pie komija kundzes ziņojuma par Eiropas līmeņa standartizāciju. Komija kundze, vai jūs gribat kaut ko teikt? pirms mēs atbalstām arī šo sarunu pozīciju. Sī, grazie, prezidente, jo. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties visiem par ieguldīto tā darbu, jo īpaši ēnu referentiem. Tas bija garš un sarežģīts process. Tagad esam panākuši kompromisu un to gribētu atbalstīt. Tātad es eh, to arī labprāt virzītu uz plenārsēdi septembrī. Thank you very much. Liels paldies. Tagad balsosim par komīkundzes priekšlikumu atbalstīt standartizācijas paketi, kā tā ir apspriesta ar padome. 25 balsošanas kartas ir ievietotas. Jā, balsojiet. Es domāju, ka komīkundze priecātos, ja jūs viņu pilnībā atbalstītu. Beidzam balsot. Jā. Yeah. Oh, it's creeping up. Nu, pamazām kāds balso arī vēl. Jā, šeit mums ir rezultāts. Visi balsojuši par. Good. Labi. Liels paldies. Balsošana uh, ir beigusies. Uh, Barņē kungs ieradīsies tikai 11. Līdz ar to mums būs tāds garāks kafijas pārtraukums, bet es ceru, ka jūs visi 11. būsiet atpakaļ, jo Barņiekungam ir ļoti svarīgi priekšlikumi, kurus mums ir vajadzīgs apspriest. Jā, jūs tik ātri balsojat, ka nākamreiz būs vēl kaut kas jāieliek darba kārtībā. Es ceru, ka jūs visi uh, precīzi 11. būsiet atpakaļ. 11, no, 11 o'clock, yeah. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. Nē, 11. 11. nekādos 11.30.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 Sur la question gouvernance. Euh, Uh, Dāmas un kungi, vai jūs lūdzu varētu ieņemt vietas? Paldies. Uh, so, um... Tātad. Gribētu vēlreiz sveikt mūsu skatītājus internetu tiešsaistē. Mēs šorīt eh, tik ātri balsojām, ka ātri to izdarījām, un mums bija neliels pārtraukums. Liels prieks redzēt te tik daudzus kolēģus. Un kā vienmēr ir milzīgs prieks sveikt pie mums eh, iekšējā tirgus komisāru Mišelu Barnjē. Un ir tiešām īstais laiks arī, ka viņš ir ieradies pie mums jo lielākā daļa no kolēģiem, kas ir šeit, piedalījās debatēs pagājušajā nedēļā Strasbūrā, kur viņš nāca klajā ar diviem ļoti svarīgiem paziņojumiem par uh, iekšēju tirgus pārvaldību un pakalpojumu direktīvu, un arī prezentēja idejas nākamo iniciatīvu kārtai par vienotā tirgus aktu. Kā jūs zināt, tad uh, Mēs arī ļoti veiksmīgi pieņēmām komitejas rezolūciju, kas parlamentā tika pieņemta ar vairāk kā 500 balsīm. Tur arī paudām savas idejas par šiem jautājumiem. Un, komisār kungs, šorīt gribētu jums eh, teikt arī, ka tikko komitejā apstiprinājām eh, panākt to pozīciju ar padomu par standartu paketi, kas ir eh, pirmais projekts. Uh, Uh, iekšē tirgus uh, paketē, un man ir prieks, ka šī komiteja ne tikai atbalstījusi vienotā tirgus aktu, bet uh, esam arī uh, pieņēmuši pirmo sastāvdaļu tajā. And, and start, I, I... Un pirms jūs sākat, uh, kamēr man ir iespēja un kamēr viss ir šeit, es gribēju arī apsveikt uh, Demienu Abādu, uh, kurš ir ievēlēts Francijas Nacionālajā asamblējā. Un mums ir ļoti žēl, ka viņš mūs atstās, jo viņš ir ļoti aktīvi strādājis šajā komitejā. Vienkārši, kamēr jūs esat šeit, gribēju jūs apsveikt. Droši vien tā ir pēdējā reize. Indeed, Paldies par paveikto darbu komitejā. Došu vārdu Mišelam Barņē, un pēc tam būs laiks jautājumiem. Mums ir laiks līdz 12.30. Noteikti ļausim jautājumus uzdot divās vai trijās grupās, un būs iespēja pietiekami ilgi debatēt ar komisāru šorīt. Paldies par ierašanos un dod jums vārdu, komisārkungs. Labdien visiem! Paldies jums, priekšsādātāja kungs, Marko Hārbor kungs par šo regulāro ielūgumu un ka uzņemat mani. Beidzot, mums ir iespēja um, veidot uh, tādu tiešu un padziļinātu dialogu. Un, kā jau jūs minējāt, ir šis uh, pirmais svarīgais priekšlikums uh, iekšē tirgus aktā par standartizāciju. To jūs šorīt apstiprinājāt. Šeit mēs uh, nerunājam par tādu vienkārši intelektuālu projektu, bet tā ir virkne konkrētu priekšlikumu, kas eh, precīzi mainīs uh, uzņēmumu vidi, uh, patērētāju aizsardzību, un es ceru, ka uh, šīs pirmais veiksmīgais solis, ko parlaments ir spērs, uh, un ka nākamnedēļ līdz ar to valstu un valdību vadītāji varēs uh, spērt otru ļoti svarīgo soli, izveidojot beidzot vienoto patentu Eiropā. Eiropas, Eiropa padomē uh, tas uh, uh tiks apspriests, joprojām Minhene, Parīze un Londona tiek uh, apspriests kā kandidatūras, kur tad uh, tas viss atradīsies. Uh, Arī apsveicu Danielu Abādu, kurš, diemžēl, pametīs Eiropas parlamentu, um, bet uh, laimīgā kārtā pievienosies Nacionālajai asamblējai Francijā. Viņš varēs tad uh, uh tur ievies tādu eiropeiskāku piesitienu Francijas debatēs. Francijas debatas ļoti labi pazīstu, tās ir uh, ļoti Francijai vērs, uz Franciju vērstas un centrētas. Un uh, Nacionālajā asamblējā tiešām ir vajadzīgs šis Eiropas pieskāriens. Je, je souviens... Es atceros priekšsēdētāji, kāds mums bija debatas pirms dažām dienām Strasbūrā. Un uh, varu pateikt uh, kaut ko, ka, kam es ticu un kas mums liek strādāt pie iekšējā tirgus labas funkcionēšanas. Uh, Šajā krīzes periodā iekšējais tirgus, mūsu vienotais tirgus, ir pirmais potenciālais krīzes upuris. Un mm, iespējami ir atgriešanās pie protekcionisma. Mēs redzam, ka daudzās valstīs tas atkal uh, pieaug krīzes rezultātā. Ir šie te nacionalistiskie refleksi. Uh, kas vienmēr nonāk līdz protekcionismam, un vienotais tirgus mums visiem ir patiesībā iespēja izkļūt no krīzes un atgriezties uz izaugsmas ceļa. Līdz ar to mums ir kopīgs pienākums meklēt eh, šos divus, trīs, četrus izaugsmas punktus vienotajā tirgū, um, jo tas ir vajadzīgs uzņēmiem un pilsoņiem. Priekšsēdētāja kungs pāris minūtes varbūt eh, veltīšu uh, parunājot par eh, Helmer kunga teikto parlamentā, viņš minēja skaidrs, kas nav precīzi. Es eh, negribu šeit izvērst polēmiku, bet viņš runāja par vienotā tirgus pievienoto vērtību, par skaitļiem. 2008. gadā, tas ir pirms dažiem gadiem, IKP Eiropas Savienībā 27 valstīs bija 2,13% augstāks nekā tas būtu bijis bez vienotā tirgus. 133 miljārdi eiro, tie ir apmēram 500 eiro papildus uz eh, iedzīvotāju, pateicoties vienotiem tirgam. Tas ir salīdzinot ar uh, situāciju, ja nebūtu vienotā tirgus un katrs būtu par sevi. Vēl viens skaitlis, ko gribu nosaukt, kopš vienotā tirgus izveidošanas, tas ir kopš 20 gadiem, uh, iekšējā tirdzniecība, pateicoties vienotajam tirgumam, ir uh, pār, pieaugus no 800 uh, miljārdiem 92. Uh, gadā līdz 200 miljārdiem. Un tātad 20 gadus vēlāk ir 2200 miljārdi uh, Eh, eiro vērtībā, un pārrobežu uh, eh, tirzniecība arī ir 22% no IKP, kamēr 2000, eh, nezinu, 1992. gadā tie bija 12% pārrobežu tirzniecība uh, ieguldījums IKP. Tātad vienotais tirgus ir panācis uh, konkrētus panākumus. Uh, Un uh, arī uh, viesabunēšanas cenas ir uh, trīsreiz zemāks nekā tas bija 98. gadā. Un tāpēc nav pamatoti teikts, tā kā uh, zālē parlamentā to dzirdējām, ka uh, vienotais tirgus nedod nekādu pievienoto vērtību. Un tāpēc mēs taču kopā uh, strādājam pie tā, lai uh, uzlabot vienoto tirgu, ņemot vērā visas šīs eh, dimensijas, arī finanšu tirgus dimensiju, kas, eh, protams, ļoti interesē visas Eiropas Savienības 27 dalību valstis. Man ir liels prieks, ka šobrīd mēs daudz runājam par izaugsmi, jo tas ir tas, ko cilvēki sagaida. Viņi ir nobežījušies, daudz ir dusmīgi, nevar vienkārši visu laiku savilkt jostas. Pat ja tā ir budžeta eh, stabilizācija, ir nepieciešama arī pārvaldība Eiropas līmenī, ir jāatgriežas uz izaugsmas ceļa. Nākamnedēļ Eiropa padome cerams eh, pieņems eh, lēmumus par projektu obligācijām, cerams, Tas būs pirmais posms šajās projektu obligācijās par to, kā labāk izmantot struktūru fondus. Uh, un uh, lai stiprinātu Eiropas investīciju bankas lomu. Eiropadom, cik zinu, izteiksies arī par virkni pasākumu, kas būtu tādi īstermiņa ātri pasākumi, kas varētu uh, veicināt izaugsmi. Tagad uh, gribētu ātri pieskarties uh, uh to, kas vislabāk darbojas iekšējā tirgu, un pēc tam runāšu par konkrētiem pasākumiem un par vienotā tirgus aktu viens. Pirmais mērķis, ja mēs nopietni par to domājam, par jauniem projektiem, ir labi izpildīt to, kas jau ir pieņemts par iekšējo tirgu, ir ļoti daudz likumdošanas akti, un tie ir pienācīgi jāievieš arī pakalpojumu direktīvu, kas ir ļoti nozīmīga. Es jums izdalīju eh, dokumentus, un to vidū ir arī viena tabula par visiem pakalpojumiem Eiropā un par to, kā te tiek iekva, iekļauti. Tātad, eh, kā tie tiek iekļauti Eiropas tekstos un šajā uh, Uh, tekstā mēs redzam, ka 95% no pakalpojumiem jau ietilpst Eiropas likumdošanas aktos, vai nu tie būtu drošības dienest vai citi. Un uh, mūsu mērķis ar uh, pakalpojumu direktīvu bija, lai šī joma labi darbotos. Un tādējādi mēs varētu sasniegt no 0,8 līdz 1% papildus izaugsmes. Uh, Teksts, ko jums prezentēju pagājušajā nedēļā plenārsēdē, um, tas darbosies ļoti precīzi ar uh, striktiem, uh, striktām sankcijām par pārkāpumiem, tātad būs uh, nulles tolerance, tātad netiks pieļauts pārkāpumu un īpaša uzmanība tiks pievērsta, lai labi darbotos viens pieturs aģentūras. Ir jāoptimizē vietējo iekšējtirgus uh, instrumenti, kas mums jau ir ļāvuši sasniegt labs rezultātus. Uh, šeit es domāju uh, kvalifikāciju atzīšanu, e-komercijas direktīvu. Un ir jāsaskaņo labāk visi Eiropas teksti, kas attiec uz, piemēram, e-komerciju un citām lietām. Un gribētu arī, lai patērētāji varētu gūt pēc iespējas lielāku labumu no uh, šiem Eiropas uh, tiesību aktiem. Mums ir jābūt proaktīviem cīnoties pret diskrimināciju, kas uh, joprojām pastāv iekšējā tirgū, tiek diskriminēti iedzīvotāji, tāpēc, ka viņi dzīvo kādā konkrētā valstī. Un vēl papildus tam ir, protams, jānodrošina labāka pārvaldība vietējā tirgū. Ja iekšējā tirgu, un um, tas nav tikai tehnisks aspekts, bet uh, ja nav piemērota likumdošana, kas ir pieņemta vienotajā tirgu, tad tas ir uh, redzams un tas uh, traucē veiksmīgu uh, vietējā tirgus darbību. Ar Busutel kungu, Basatos kundzi strādājam pie šiem jautājumiem, un man ir prieks, ka pēc rezolūcijas, ko jūs pieņēmāt ceturtdien, uh, jaunais referents Andrēs Švāps, eh, cerams, varēs strādāt aktīvi pie visiem šiem instrumentiem, lai viet, vienotiem tirgum eh, ļautu pietiekami attīstīties. Ir viens ļoti svarīgs punkts runājot par vienoto tirgu. Tas ir tas, ko es eh, piedāvāju Olijam Rēnam, kurš strādā pie Eiropas semestra proti, lai Eiropas semestrs nebūtu tikai ekonomikas koordinācijas laika posms budžeta kontekstā, kontekstā bet arī konkurēt spējas un uh, uh konkurences kontekstā vienotajā tirgū. Un uh, jāstrādā arī pie Eiropas semestra, tātad uh, uh ieviešot kritērijus, uh, lai varētu izvērtēt, eh, kādas ir konkurētspēja vienotajā tirgū, varētu izvērtēt valstis to plusus un mīnusus konkurencē. Dāmas un kungi deputāti, papildus eh, šai eh, vienotā tirgus pārvaldībai un pakalpojumu direktīvai mēs lēmām kopīgi kopā ar jūsu svarīgo ziņojumu par to, kā kopīgi rīkoties vienotā tirgus akta viens kontekstā. Uh, Es tā telegrāfiski atgādināšu mūsu mērķus uh, virknē tekstu un arī to globālo mērķi līdz gada beigām panākt šos 12 uh, svarīgākos priekšlikumus, kad, lai tie tiktu pieņemti. Standartizācija jau ir apstiprināta, cerams, ka patents drīz tiks apstiprināts un uh, pārējos ceram līdz 2012. gada beigām pieņemt. Par uh, profesionālajām kvalifikācijām. Verņo kundze tur strādāja un arī jūs priekšādātāja kungs. Cerams, ka pēc iespējas drīzāk varēsim, varēsim šo tekstu pieņemt un apspriest konkurētspējas, konkurētas padomē, konkurētspējas padomē. Tur ir plašs atbalsts. Es eh, personīgi neatbalstu šos opt-out uh, lielā skaitā. Tas sadrumstalo tirgu, un mēs noteikti ar darbiniekiem esam gatavi diskutēt. Valsts uh, vai publiskais tirgus, uh, tā tad ir jārespektē šeit vienkāršojumi Un eh, ir sociālā iekļautība, pētniecība, inovācijas, vide, tas jāņem vērā. Jūsu referents Marks Tarabēlē ir ļoti ambiciozs un man prieks par to. Bet uh, mums ir jādomā arī par vienkāršošanu, jo mums ir jāpadara valsts iepirkuma procedūras daudz pieejamāks arī MVU visā Eiropā. Un viens no maniem priekšlikumiem eh, vienotā tirgus aktā divi um, droši vien būs uh, digitalizēt uh, iepirkumu jomu. Pat ja 2016. gada mērķi ir ambiciozi, tātad uh, ja mēs samazinātu birokrātiju, mēs varētu ietaupīt 80 eh, līdz 100 miljārdus eiro gadā tieši birokrātijas eh, dēļ, ja mēs samazinātu šo birokrātiju. Elektroniskais paraksts, ko Nelī Krūsa piedāvā, ir viens no instrumentiem, lai panāktu šo digitalizāciju. Un Tas e, noteikti būs viens no priekšlikumiem vienotā tirgus aktā divi, tas būs elektroniskais rēķins. Koncesijas atbalstu Živāna kunga paveikto. Viņš centies vienkāršot komisijas tekstu. Ir ambiciozs laika grafiks, cerams, ka radīsim kompromisu šajā gadījumā. Tur ir daži strīdīgi jautājumi, bet es domāju, ka ir ļoti vērtīgi, ka mums ir tāds skaidrs, vienots pamats, eh, vienots ietvars eh, eh, publiskajām un privātajām partnerībām, koncesijas līgumiem, un tādējādi var ļaut uzņēmumiem piedalīties iepirkumos citās valstīs. Un šīs instruments uh, par apusējību, ko es piedāvāju karalam de Guhtam, ir eh, tātad vērsts uz to, lai atvērtu eh, slēgtos tirgus, eh, protams, runājam par Ķīnu, bet nevajadzētu pieļaut, ka 27 dalībvalsts starpā ir joprojām tirgi slēgti. Kāpēc es piedāvāju Guhtkungam kungam? Eh, šo instrumentu. Tad eh, ir jāatver eh, citi tirgi, protams, apusēji, un mums ir tas nepieciešams, lai izvairītos no slēgtiem tirgiem Eiropā, Japānā, ASV vai Korejā. Es zinu, ka valstis pašas nekoordinētā veidā šeit rīkojas. Internet tirzniecība. Jūs zināt, kāds mums ir uh, plāns, ir 5 prioritātes, 16 uh, konkrēti pasākumi, un šeit ir ļoti konkrēti pasākumi, piemēram, uh, tiešsaists maksājums, piegādes. Mēs vēlamies šeit rast pienācīgus tehniskus risinājumus un tos piedāvāt jums, likt jums uz galda. Vēl viens temats, kas eh, jums un mums ir ļoti svarīgs, ir mazumtirzniecība, kurācas bildes kundas iniciatīva. Mēs nāksim klajā eh, šā gada novembrī ar paziņojumu, lai atsauktos uz kurācas bildes kundas ziņojumu pieeju un uh, saskaņotu situācijas uh, dalībvalstīs ir jāņem uh, vērā arī augsta līmeņa uh, fóruma darbs par uh, pārtikas piegādes ķēdēm. Un visbeidzot, uh, tiešsaistes spēles, kas joprojām nav sektors, kas būtu reglamentēts. Šeit es piedāvāšu Eiropas risinājumu problemātikai, kas ir saistīta ar tiešsaistes spēlēm. Uh, kas skar uh, sabiedrību, aizsardzību jauniešiem, cīņu pret uh, atkarību šajā jomā. Un šeit ir jāveicina administratīvā sadarbība, kā mēs uh, uh to vēlamies darīt uh, regulātoru starpā Eiropā. Un noslēgumā priekšsādātāja kungs pāris vārdi vēl par nākotni. Ir apmēram 40 priekšlikumi 12 vienotā tirgus akta viens priekšlikumi, viens no tiem ir pieņemts, ir apmēram 30, uh, kas uh, jau ir iesniegti. Un ir jāturpina iet uz priekšu, jo visi šie pasākumi uh, var veicināt izaugsmi vidējā termiņā, 8 līdz 15 mēnešu termiņā. Tie varētu sākt darboties. Uh, bet ar to vien nepietiek. Joprojām ir uh, blokādes, joprojām ir sadrumstalotība tirgū, un uh, es uh, piedāvāju šiem 12 priekšlikumiem ar šīm izaugsmes svirām. Um, mēs jūs uzklausīsim septembrī un pēc tam nākšu lejā ar 12 jauniem priekšlikumiem, tikko jau minēju, elektronisko rēķinu, kas būs viens no priekšlikumiem, un ar kolēģi Andoru. Uh, Um, mēs, uh, protams, vēl saskaņosim viedokļus, uh, domāsim arī par uh, pensiju pārnesamību. Tas noteikti ir jautājums, kurā jūs vēlties panākt progresu. Tas arī būs šis vienotā tirgus akta otrais posms. Tas būs arī par digitālo vienotā tirgu. Uh, un tur ir jārīkojas pēc iespējas ātrāk, lai e, veicinātu izaugsmu. Es atvainojos priekšsādātāju kungs, ka runāju tik ilgi, bet mēģināju pēc iespējas konkrētāk visu izklāstīt. Es jums esmu izdalījis uh, trīs dokumentus, viens ir angliski, tas tagad tiek izdalīts. Tur tiek uh, uzskaitīti visi pakalpojumi, visi pakalpojumi jomas aspekti, un tur ir norādīts, kurā Eiropas tekstā, kurš pakalpojums ir iekļauts. Otrs dokuments, tas ir mūsu 2012. gada darba programma, kas ir izdarīts, kas ir vēl jādara, tur ir aktuālā situācija, un trešais dokuments ir vienotā tirgus akts viens eh, ar 12 galvenajiem priekšlikumiem, 15 uh, eh, 50 papildus priekšlikumiem, un tur ir redzams, kas ir panākts un kas vēl ir jāizdara. Es gribēju pēc iespējas precīzākas tabulas jums iesniegt, lai atvieglotu jūsu darbu. Tagad esmu jūsu rīcībā. Paldies par uzmanību. Thank you very much. Well, thank you very much indeed. Uh... Paldies. Uh, paldies komisāra kungam par uzstāšanos, kā parasti ļoti visaptverošs apskats par visām iniciatīvām un arī detalizēts. Es domāju, ka būtu liederīgi, ja Eiropas parlaments arī sagatavotu līdzīgu atskaiti par mūsu panākumiem, un es ieteiktu, ka eh, parlamenta priekšsēdētājiem būtu jābūt arī tādam dokumentam, kad viņš ierodas Eiropas padomē par to jau mēs eh, runājām, ka šādam dokumentam būtu jābūt. Un ir eh, svarīgs eh, mums arī Eiropas semestris, un tāpēc arī parlamentā ir jābūt, jāpievērš attiecīgi uzmanība šim jautājumam. Tagad mums ir stunda debatēm. Es gribētu zināt, cik kolēģi grib runāt. Ir koordinātori, abi viceprezidenti mūsu sarakstā, e, kurš vēl e, Vēlērs kundze, kurš vēl vēlas, varbūt e, vēl kāds gribētu pieteikties vēlāk, bet tagad pārmaiņas pēc mums būtu vispirms jānoklausās viceprezidenti, tātad Pētikainen un Mieņiekundze vispirms, un tad De Jonga kungs, Rīles kundze, eh, Manders kungs un Gebhārdas kundze, un pēc tam Švāba kungs un Vailērs kundze. Un pārējie, kuri eh, vēlas eh, tad pieteikties, var pieteikties vēlāk. Pētikānen kundze lūdzu. Paldies! Pirmkārt, es gribētu apsveikt eh, komisāru Barņē ar to efektīvo darbu, ko jūs darāt vienotā tirgus jautājumos. Un jūs ļoti efektīvi apvienojat gan ilgspēju, gan sociālos un vides jautājumus. Es gribētu uzsvērt to, ko komitejas priekšsēdētājs jau minēja iepriekš, ka mūsu darbs ir svarīgs un steidzams, jo vienotais tirgus un pieauguma rādītāji ir ļoti svarīgi. Un tie būs svarīgi arī nākotnē. tad es gribētu minēt eh, trīs jautājumus, uz kuriem gribētu saņemt atbildes. Viens ir tirgus atvēršana, ko es uzskatu par ļoti svarīgu un kam būtu jābūt arī eh, globālos mērogos. Un arī Šeit būtu runa par valsts iepirkumu, tirgu atvēršanu citos kontinentos. Eh, svarīga ir arī efektīva resursu izmantošana un zaļās tehnoloģijas. Es gribētu dzirdēt, ko komisija šeit gribētu eh, teikt. ne tikai attiecībā uz valsts iepirkumiem, bet arī starptautiskajā tirdzniecībā. Un tā kā sociālie un vīdes jautājumi ir ļoti eh, svarīgi, uh, tad nevar būt tā, ka spēles noteikumi nav vienlīdzīgi un tie, kas pārkāpj noteikumus, saņem eh, finansu labumus. Vēl vai ir kāds, kādi jauni priekšlikumi par eh, riska kapitālu un kā to uzlabot? Eh, šī kapitāla darbību vienotajā tirgu un es arī gribētu eh, dzirdēt par jūsu paziņojumu eh, par eh, uzņēmumu savstarpējo attiecību praksi, jo ir jautājums par to, ka reizēm mazie uzņēmumi ir sliktākā stāvoklī nekā lielie. Verņau kundze, paldies priekšsādātāji. Vispirms gribētu jūs apsveikt jo iekšējais tirgus eh, tiešām ir pelnījis inovācijas, mēs eh, veicam šeit eh, jauninājums šajā tirgu. Apsveicu komisāru kungs un pateicos viņam, ka viņš regulāri pie mums ierodas, jo tas ir ļoti svarīgi. Un es domāju, ka visi mūsu uh, dosjē tiek izstrādāti sadarbībā ar komisiju, tie vienmēr ir uh, komisija vienmēr ir atvērta diskusijām. Un paldies par to, ko jūs teicāt, priekšsādātāji. Paldies, ka atgādinājāt šos skaitļus par iekšējo tirgus, eh, jo mūsu uh, iedzīvotāji bieži vien uh, šo, šos lietas aizmirst. Un te, šī te izaugsmē var būt tikai iekšējā tirgū, bez tā nevar. Tas ir jāuzsver, ir svarīgi at atgādināt, ka šī te sociālā tirgus ekonomika, tā, šis tirgus ir veidot, veidots uzņēmumiem, bet arī iedzīvotājiem. Ir viena lieta, kas man ļoti interesē - direktīva par profesionālo kvalifikāciju. Man prieks, ka jūs teicāt, ka ideja par šo te profesionālo karti, ka to atbalstīja konkurentspējas padome. Mēs jau cenšamies šeit panākt progresu jau ilgu laiku, ir zināms blokāds un Barbara tikko uh, runāja ar uh, padomi. Ir jautājums par to, kādā harmonizācijas līmenī mēs uh, varam uh, cerēt nonākt pēc šīs direktīvas. Es uh, Eh, vēlētos pēc iespējas lielāku harmonizāciju, ceru, ka jūs man piekritīsiet, un uh, es daudz esmu diskutējusi ar eh, Francijas senāta pārstāvjiem un Nacionālās asamblējas pārstāvjiem, bet mēs uh, tātad nedrīkstam sistemātiski uh, pārkāpt subsidētāts principu. Uh, gan veselības apjomu aprūpē, gan citur, un proporcionalitātes princips arī ir jāievēro. Protams, mums ir eh, jārunā arī par deleģētajiem aktiem, bet mums bija ļoti laba diskusija savā starpā, un pēc tās, eh, kas notika vakar vakarā, eh, starp referentiem un ēnu referentiem, mēs regulāri diskutējam, regulāri tiekamies ar komisijas pārstāvjiem, nacionālajiem parlamentiem. Uh, jo Lisbonas līguma ietvaros viņiem ir savas tiesības, tātad par viet, iekšējo tirgu, par valsts iepirkumu. Man personīgi šis jautājums ļoti interesē, bet neesmu vienīgā. Šeit ir jāmien apusējības jautājums, un jautājums jums tekstos par valsts iepirkumu ir svītroti divi panti par apusējību. Uh, un tur bija jauns teksts. Es domāju, ka būtu labi tos atkal ieviest, jo Eh, šeit eh, ir tādas eh, zināmas atšķirības par koncesijām. Tur situācija būs sarežģītāka, bet es domāju, ka mēs varēsim rast kompromisu. Un jūs par pensiju pārnesamīgi minējāt, ka būs jauns teksts. Um, jūs noteikti varat rēķināties ar mūsu atbalstu. Paldies! So perhaps I'll get the commissioner to deal with. I think we can we can. Es domāju, ka mēs uzdosim jautājumus pa diviem, tātad ne visiem būs iespēja uzdot trīs jautājumus katru reizi, bet es ceru, ka galvenos jautājumus mēs apskatīsim. Vispirms paldies Pietikainēnas kundzei par eh, to, ka viņa novērtēja mūsu darbu. Mm tā kā jau no pašmandāta sākuma esmu to vēlējies. E, mans kabineta pārstāvs arī ir šeit, e, un e, mani darbinieki ģenerāldirektorātā nav vienmēr tādi pašapmierināti, bet vienmēr ļoti konstruktīvi un kritiski strādā. Un tādā veidā mēs vislabāk varam ātrāk tikt uz priekšu, es domāju. Pietikainēnas kundze arī ļoti labi novērtēja, ka Mūsu veiktais darbs uh, uh, saskan ar uh, Lija Greha ziņojumu. Un tur bija lietas tā kā karājās debesīs, un tas viss bija jāapkopo zināmā loģikā e, e, sociālās tirgus ekonomikas e, kontekstā, kas būtu konkurētspējīga. Tie ir ļoti svarīgi vārdi. Un es uzskatu, ka tas ir patiesas progress, bet uh, es domāju, ka ar Ali Rēnu mēs varēsim arī kopā prezentēt šo Eiropas semestra pieeju. Un uh, cerams, ka šī pieeja mums būs uh, iespējams īstenot. Un ar šiem indikatoriem, kā jūs minējāt, uh, par resursu izmantošanu, bet arī konkurētspējas indikātoru. Dāmas un kungi, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šeit ir dubuls izaicinājums konkurētspējā iekšējā tirgu un a, salīdzinājumā ar pārējo pasauli. Un iekšējā tirgu šie um, plusi un mīnus katrai valstī ir jāizvērtē, un katrai valstī ir uh, plusi Grieķijai, tāpat kā citām valstīm, un arī vājumi, vājās vietas, protams, katram ir. Un vienkārši zinot, izvērtējot situāciju, mēs vislabāk uh, varēsim ieteikt, ko darīt ar uh, budžetu, kā labāk izmantot struktūru fondus. Um, tādējādi mēs varēsim veidot politikas, uh, pastiprinot mūsu plusus un mazinot šos trūkumus. Un otrs izaicinājums arī ir ļoti svarīgs, tātad mūsu konkurence, konkurētspēja, uh, Eiropas konkurētspēja salīdzinot ar citiem pasaules reģioniem. Valsts iepirkumā, tirgu, kā jūs sapratāt uh, no Tarabels kunga uh, skatītā tekstā, ir šī izmaksu analīze uh, produktu un pakalpojumu dzīves cikla laikā. Un uh, ir jāņem vērā šeit arī sociālā iekļautība gan uh, uzņēmumā, gan tirgū, ko vēlamies iekarot. Un jāņem vērā, protams, arī uh, vīdes aspekti. Valsts iepirkums uh, ārpus Eiropas, kādi tad mums ir uh, instrumenti? Uh, tā, tas ir uh, līgums, nolīgums, kas ir uh, valsts iepirkuma nolīgums, uh, tas ir daudzpusējs nolīgums, uh, un esmu pavadējis ilgu laiku pagājuši gadu, arī pirms tam, uh, diskutējot, uh, vadot sarunas ar amerikāņiem, japāņiem, korejiešiem. Uh, Ķīna nav uh, puse šajā nolīgumā šobrīd. Uh, bet mēs eh, diskutējam, lai labāk eh, varētu atvērt viņu tirgus, labāku eh, piekļuvi gūt. Un, piemēram, Amerikā arī vēl bija uh, zonas, uh, kuras mēs um, nevaram uh, piekļūt. Uh, Japāns tirgus arī bija ļoti slēgts, kaut gan mūs, mums viņu, viņiem mūsu tirgus bija atvērts diezgan. Uh, Un tāpēc es uh, vienojos ar Karelde Gohtu, ka vajadzētu izteikt šādu priekšlikumu. Uh, es zinu, ka daudz no jums vēlas, lai Eiropa būtu ļoti atvērta, bet tas nenozīmē, ka mums ir jāizdāļā Eiropa visiem. Es esmu par atvērtību, es esmu atver, uh, par tirdzniecību, un, bet nevajag būt uh, naiviem, kā varbūt ir bijis pēdējos 20 gados. Uh, Un, um, dāmas un kungi, uh, mums ir jāatver tirgus, ja šis nolīgums to paredz, un uh, citi to izmanto. Amerikāņi un Japāņi uh, zināms sektorus ir slēguši saskaņā ar nolīgumu. Dažas dalībvalsts arī to dara, bet tas nav tā saskaņoti. Un vienotajā tirgu mums vajadzētu saskaņot, piemērot šo slēgšanas politiku. Pour le capital risque, Des... Par riska kapitālu. Tas ir viens no 12 galvenajiem priekšlikumiem šajā vienotā tirgus aktā viens, ko mēs piedāvājam. Es zinu, ka notiek sarunas starp padomu un parlamentās, labi virzās uz priekšu, un uh, līdz gada beigām mums varētu būt šī pase, uh, ar kuru uzņēmumu, kas investē, varēs uh, ceļot vienotajā tirgū, darboties Un uh, šo riska kapitāla pasi varētu uh, savienot arī ar uh, Eiropas Investīciju bankas kapitālu. Un Ojerkungs, bankas priekšsēdētājs, mēs ar viņu runājām un runājām par to, ka MVU varētu sniegt labākus aizdevumus, sniedzot tātad prioritāti uh, Eh, jauniem uzņēmiem eh, un aizdevumiem riska kapitālam. Berņo kundze, paldies arī par jūsu atzinīgiem vārdiem, par tekstiem, kur jūs eh, tiešām aktīvi strādājat par profesionālo kvalifikāciju. Tur mēs virzāmies uz priekšu. Manuprāt, ir jārīkojas šeit tā inteliģenti. Uh, Um, dažādos uh, sektoros, veicinot mobilitāti, mums ir jāsaskaņo profesijas. Dažās valstīs es uh, redzu tādas diezgan konservatīvas reakcijas, un tur ir zināms pedagoģijas darbs nepieciešams, ir jāskaidro lietas, un arī jūsu valstī, kas arī ir mana valsts, Nacionālais parlaments uh, vicināja sarkanās un zeltanās kartiņas, sakot subsidaritāte. Uh, eh, varbūt tā Bata kungs uh, savā jaunajā darbā varēs pārliecināt Francijas Nacionālo asamblēju. Nu, re, pateicoties jūsu paveiktiem darbam, un ko, to mēs arī atbalstām, mums ir jādod, mēs Tātad dosim skaidrojumus, atbildēsim uz šiem jautājumiem. Tas nenozīmē, ka mēs tagad visu apšaubīsim. Ir e, reglamentētās profesijas, un tas ir ob objektīvi apsvērumu dēļ, e, jo tiek sniegt šeit e, publiski pakalpojumi. Piemēram, es esmu pragmātisks, es zinu, kāda ir šī pārliecība, kāda ir jūtīgie jautājumi, bet mums ir jāpierāda, ka tur būs uh, E, pievienotā vērtība Eiropā un jāvirz uz priekšu šīs e, mobilitātes kartas. Paņo kundze, pēdējais punkts par 58. 59. pantu, kas ir tiešām izsvītroti. Es domāju, Tarabels kungs ir ļoti labi informēts par šo jautājumu. Es katrā ziņā esmu par juridiskās noteiktības uzlabošanu, tāpēc vajadzētu tiešām ieviest atkal šos divus pantus. Paldies! Nākamie runātāji Diona kungs un Rīles kundze. Eh, Paldies, priekšēdētāji! Eh, ļoti tā, tāda privilēģija, ka jūs mani izceļat, ļaut man runāt pirmajam. Vispirms gribu uh, šo to pastāstīt par attīstību savā partijā. 12. septembrī Nīderlandē būs vēlēšanas, un pirmo reizi kā sociālistu partijai mums ir pozitīva attieksme pret iekšējo tirgu, un mēs atzīstam, ka iekšējais tirgus ir nesis lielu labumu mūsu sabiedrībai, un tam tiešām ir tāda simboliska nozīme jo bieži, pasakot vārdu vienotais tirgus, eh, izjūtam negatīvu reakciju, bet mūsu valstī tā vairs nav. Man jāsaka, ka diskusijas eh, joprojām notiek par diviem jautājumiem. Pirmais tās ir sociālās tiesības un otrais vienlīdzība vienlīdzīga attieksme jomās Eiropā, kur tas vēl nav panākts. Iekšējā tirgus komitejā šeit mums bija laba diskusija ar Mario Monti, un viņš sacīja, ka sociālajā jomā un arī fiskālajā jomā ir vajadzīgs progress. Un uh, neskaitot šo uh, izņēmumu, direktīvas izņēmumu, es šeit neredzu nekādu ie, nekādu iespēju iebilst, bet ja sociālās tiesības netiks īstenotas, tad virkne, tad ļoti daudz cilvēku puse no iedzīvotājiem uh, paliks tā kā ārpus vienotā tirgus, un es gribētu aicināt Uh, panākt tomēr progresu attiecībā uz uh, streika tiesībām un vienādu algu par vienādu darbu. Un tagad par fiskālo jautājumu. Brīvprātības uh, vietā um, apliekot ar nodokļiem peļņu, uh, vajadzētu tomēr būt vienotajiem, vienotiem noteikumiem visām dalību valstīm un lai tiktu noteikta zemākā robeža. Šeit es neredzu, ka komisija darbotos ambiciozi. Jūs, ja jūs to panāksiet šo ieceru īstenošanu, tad cilvēki daudz vairāk atbalstīs jūsu ieceres par maziem un vidējiem uzņēmumiem. Es um, iepazīstos ar uh, uzņēmēju viedokļiem par esošo likumdošanu un radies iespējas, ka komisija cenšas tā kā virzīties atpakaļ. Uh, um, atceļot noteikumus, un to vietā nāk jauni, bet galu galā tomēr noteikumu vai likumu skaits, ar kuriem, eh, kas ir jāpilda uzņēmējiem, uh, arvien, kļūs arvien lielāks. Un uh, komisijas programmas vietā um, pētījumu jomā attiecībā uz apvārsni 20 uh, maziem un vidējiem uzņēmiem vajadzētu atsevišķu pozīciju, atsevišķu budžeta līniju un vēl par noziedzību. Jūsu pārskatā jūs runājat par godīgu vai negodīgu tirzniecību, bet neatrodu nevienu punktu, kur būtu runa par cīņu pret krāpniecību, un te kaut ko vajadzētu tomēr darīt. Paldies! Paldies, De Jonga kungs, Rīles kundze! Paldies, komisāra kungs! ka jūs atkal esat uh, pie mums un diskutējat ar mums. Apsveicu jūs ar pirmo vienotā tirgus aktu. Es neiedziļināšos detaļās, gribu tikai izteikt lūgumu. Un tas attiecas uz valsts vai ja publisko iepirkumu. Tas aptver uh, 20% eh, IKP un likumdošana ir ļoti sarežģīta. Es pati arī izstrādāšu grozījumu priekšlikumus un jau komisijas priekšlikums ir tāds sasteigts un tieši tāpēc arī tur ir um, parādījušās kļūdas. Gribu jūs lūgt atturēties no šīs steidzināšanas, jo mums ir vajadzīgs pietiekam daudz laika, lai rūpīgi izstrādātu noteikumus gan mazajiem vidējiem uzņēmumiem, gan pašvaldībām, un kā vienmēr visgrūtākais būs tieši darbs ar detaļām, niansēm. Uh, Un vēl viens punkts saistībā ar šo pašu, tā ir šī savstarpējība publiskajā iepirkumā. Šeit daudz, kas vēl nav nokārtots, daudz, kas nav skaidrs, un mēs šeit neesam vadošā komiteja, bet tomēr jāraugās, lai, uh, ja mēs gribam panākt uzspiest nu, uh, savstarpējības instrumentus, tad jāņem vērā uh, piemēram, ka kompjūteru sektorā, informācijas komunikācijas tehnoloģijas sektorā um, cilvēkiem vai pašvaldībām nemaz nav citas izējas, kā piedāvāt uh, konkursu um, trešajām valstīm. Un te nevajadzētu neko steidzināt un jārīkojas ļoti lietpratīgi. Uh, Es, un trešais, es ar interesi iepazinos ar jūsu priekšlikumiem par pārvaldību un daudz ko es vērtēju ļoti pozitīvi. Man ir jautājums attiecībā uz atvēršanu. Jūs sakāt, ka mums ir jāzina, kādas ir valstu stiprās puses un trūkumi, bet bieži jūs šeit eh, pieminat arī celtniecības pakalpojumus, un te uzreiz valstīm ir valstis, kurām sāk zvanīt trauksmes zvani galvā. Ko jūs īsti domājat ar šiem celtniecības pakalpojumiem? Jo ir profesijas, kurās, piemēram, cilvēki, kas nodarbojas ar gāzes iekārtu un citu enerģētikas iekārtu uzstādīšanu, tas ir profesijas, kas saistīts ar darba drošības jautājumiem. Varbūt par to varat arī pateikt. Un vēl par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Arī šeit jāņem vērā valstu eh, trūkumi un priekšrocības, un ir valstis, uh, kā piemēram manējā, bet ne tikai, kur ir duālā izglītības sistēma, un līdz ar to mums ir mazāks jauniešu bezdarbs, un tas ir jāņem vērā, ir jāstiprina valstu stiprās puses tur, kur tās jau pastāv, nevis jāmēģina tās apdraudēt. Paldies! D'abord pour M. de Jong. Vispirms de Jonga kungam. Es varu vienkārši iedrošināt, turpināt centienus viņa partijā, lai tuvinātos ar uh, Eiropu, un eh, tā kā viņš eh, to ir darījis savā valstī, tas varētu būt varbūt vērtīgs piemērs arī citās valstīs, jo šī attīstība tā patiesi vēl nav sākusies. Jonga kungs, es gribētu pavisam nopietni teikt, ka šeit nav tāds ideoloģisks pieejas šajam jautājumam. Iekšējais tirgus ir mūsu kopējais uh, ekonomiskās un sociālās dzīves uh, tirgus, tas ir mūsu dzīves ietvars. Un uh, Grieķijā vai Īrijā uh, kas arī ir grūtībās, tur ir um, jāuzupurējas, ir uh, dažā, dažādi tiešām dusmīgi cilvēki un uh, ir zuduši cerības un uh, šajā. Es domāju, ka jūs to sapratīsiet, Jankungs, ja mēs tagad uh, atvērsim, atvērtām acīm skatīsimies Ķīna, Indija, uh, ASV, Krievija. Uh, Kā tad uh, aizstāvēt mūsu ekonomisko un sociālo modeli, mūsu intereses, mūsu vērtības, vai katrs par sevi, uh, Nīderlanda, Francija, Grieķija, Vācija? vai tomēr darīt to kopā. Tas ir jautājums, ko katrs vēlētājs var sev uzdot. Kā to darīt? Kā mēs varam eh, likt sevi sadzirdēt? Es esmu pilnībā pārliecināts, ka mēs varam būt patrioti, mēs varam būt lepni, ka esam savas valsts pilsoņi, bet papildus tam mēs varam būt eiropieši. Uh, ja mēs, uh, ja mums nebūtu Eiropas, uh, šajā pasaulē mums būtu daudz grūtāk katram pašam par sevi sevi aizstāvēt. Un šos jautājumus, protams, var uzdot, kā es uh, jau teicu. Uh, Un arī Eiropā ir uh, nepieciešams progress, mazāk birokrātijas, vairāk demokrātijas. Uh, mums uh, ir jā, jāstrādā. Jā, bet ne jau tikai Briselē ir birokrātija, citur noteikti arī to var atrast. Sociālās tiesības ir labāk jāievēro un atgādināšu, ka kopā ar Andoru kungu mēs nāksim klajā ar priekšlikumiem par uh, Eh, darbinieku nosūtīšanu Montī 2 eh, priekšlikumu ietveros un centīsimies šeit panākt līdzsvaru starp sociālajām tiesībām, starp kolektīvajām tiesībām, kuras nevajag atšaubīt, un eh, ekonomisko brīvību. Esam uzņēmušies savu atbildību šajā priekšlikumā, un tagad sāksies diskusijas šeit Eiropas parlamentā un arī padomē. Dajonga kungs uzmanīgi uzklausīja to, ko jūs teicu, teicāt par nodokļiem. Ir divi nosacījumi, lai eh, iekšējā tirgu panākt progresu nodokļu jomā. Pirmkārt, eh, komisija ir jāuzņems iniciatīva. Otrakārt, padomēji arī ir nedaudz eh, jāmaina savu izturēšanās, savu nostāju šajā jautājumā. Atgādināšu, ka neko nevar šeit pieņemt, ja nav vienprātības izņemot, ja mēs izmantojam uh, vienu no Lisbonas līguma instrumentiem, kas ir pastiprinātā sadarbība. Un es domāju, ka pirmais nosacījums ir izpildīts. Komisija pilda savu pienākumu, atzinīgi uh, vērtēja Alģēdas Šemeta paveikto. Viņš tiešām ir uh, šeit ļoti drosmīgi rīkojies, jo tas ir sarežģīts uh, priekš, temats un uh, trīs priekšlikumi ir izteikti, un komisija tos atbalstīja par uh, ekonodokļiem, par finanšu transakciju nodevu, jeb nodokli, par ko mēs runāsim nākamnedēļ arī Briselē, un par uh, vienoto bāzi uzņēmumu nodoklim. Es šeit nerunāju par uh, nodokļu likmi, es runāju par nodokļu bāzi. Uh, Un šeit jau Dajonga kungs, ja mēs šī tirgus ietveros, es ceru, ka 27 valstu kontekstā, ja nevienosimies visas valstis, tad izņa, izmantosim uh, pastiprināto sadarbību. Cerams, ka tiešām nonāksim pie vienotas nodokļu bāzes uzņēmumiem. Un, manuprāt, tas ir loģiski un tas tiešām jau būtu reāls progress. Un eh, es tiešām domāju, ka komisija ir pierādījusi ambiciozu rīcību, ko jūs eh, minējāt, ka vēlaties. Un eh, ir arī varbūt jādomā par pievienotās vērtības nodokļa ietvaru atjaunināšanu, par MVU Jūs uh, izdevāt ieteikumus, un Hārbor uh, kungam bija savi ieteikumi. Mēs ar Tajānī kungu gatavojam tādu vienkāršu tā kā mācību dokumentu, ko varētu nosaukt par uh, Eiropas MVU līgumu, kur varētu apkopot tādu, to, ko jūs nosaucāt par globālu vīziju. Un šo dokumentu varētu nosūtīt visiem Eiropas MVU caur tirzniecības un rūpniecības kamerām Vācijā mani tiešām pārsteidza, cik profesionāli strādā šīs tirzniecības kameras, bet Vācijā tas bija tiešām iespaidīgi, ka ir regulāras aptaujas par uzņēmumu starpā, kādi ir viņu krājumi, kādas ir prognozes, kādas ir apgrozījums tā tālāk, tā mēs redzam visus šos datus. Uh, Bet tas tiešām bija iespaidīgi, tas viss notiek ar internetu starpniecību un uzņēmumu vadītāji tiešām ļoti precīzi atbild uh, un dod šos datus. Un tātad mēs varētu šo dokumentu nosūtīt visiem uzņēmumiem. Te nav runa par vēlmēm vai projektiem, bet uh, te mēs vienkārši pateiktu mazās uzņēmējdarbības akts, uh, vienkāršošana iekšējā tirgu, uh, MVU pieeja finansējumam bankās, Dajon kungs, tas ir ļoti svarīgs temats, eh, eh, jo eh, es piedāvāju šos kapitalizācijas priekšlikumus kapitāla prasību ceturtajā dokumentā. Un tādējādi mēs varam vērsties pie reālās ekonomikas, pie MVU. Un šeit uh, veikt eh, diferenciāciju prasībās, kad tiek dots aizdevums MVU. Un eh, mēs šo dokumentā tad varētu nosūtīt eh, visiem uzņēmiem, varbūt ar internetu starpniecību. Un vispēcot par koncesijām, par koncesijas līgumiem. Žuvēna kungs ir referents. Kāpēc jums šķiet, ka šeit būs tāds uh, papildus administratīvais sloks. Es domāju, ka MVU uh, interesēs ir, lai būtu uh, pārobežu kontekstā juridiskā noteiktība šajā jomā. Ir nepieciešams tāds caurskatāmāks uh, ietvars, jo šobrīd nekas tāds nepastāv Eiropas mērogā, tādējādi mēs varētu nodrošināt lielāku juridisko noteiktību. Bet es saprotu, kāpēc jums šķiet, ka tas radīs papildus birokrātiju. Rīles kundze par šo te vapi, valsts iepirkumu no 15 līdz 20 procentiem. Tas ir, un tas ir daudz, tās ir daudz darba vietas. Es domāju, ka vajadzētu to labāk izmantot izaugsmai un arī, lai atbalstītu iekšējā tirgus uh, jomas, kur uh, mēs varam runāt par inovācijām. Jūs runājat par laika grafiku, kas ir uh, diezgan ciešs. Administratīvais sloks, to mēs esam piedāvājuši samazināt, un tas attiec arī uz MVU, tas būs par labu MVU. Mēs vēlamies, lai ministru padomu ātri strādā. Eiropas parlaments tiešām spēj strādāt ātri un labi. Es ceru, ka tas eh, tā būs arī šajā jomā. Par apusējību. Rīles kundze, mēs šeit esam uzstādījuši daudz nosacījumus tikko jums izskaidroju, kāpēc mums ir nepieciešams šis apusējības instruments. Es ceru, es ticu, ka šis ir svarīgs jautājums un uh, Degukta kungam šis instruments ir svarīgs, lai atvērtu tirgus, un man tas ir svarīgs, lai šo a, nolīgumu īstenot vienoti Eiropā. Katrā ziņā tas būs arī svarīgs a, līguma piedāvātājam. Šeit varēs a, varbūt izmantot apusējums instrumentu. un uh, varbūt 20-30 uh, gadījumu gadā varētu būt uh, pirmajā līmenī, un vienmēr ir komisijai šis um, instruments, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu šajā procedūrā. Bet jūs par to noteikti diskutēsiet, un es jūs uzklausīšu pakalpojumu ēku ziņā to uh, reglamentē pakalpojumu direktīva. Es uh, nezaudēšu enerģiju atverot šo direktīvu no jauna, bet jums ir tiesības prasīt komisijai, lai šī direktīva efektīvi tiktu ievērota. Uh, Un viena no problēmām, ko jūs minējāt, Rīles kundze, ēku ziņā, tas ir ļoti svarīgs uh, sektors tieši darbvietu ziņā, tur ir uh, problēmas uh, uh, starp pakalpojumu direktīvu un citiem tekstiem, piemēram, par profesionālo kvalifikāciju. Un mēs uh, tagad meklējam, kur tad ir šīs uh, bloķējošās vietas, kur ir pretrunas starp uh, dažādiem Eiropas tekstiem, kas attiec uz iekšējo tirgu un eh, arī turismā šādu eh, rīcību izvēršam. To arī ietver pakalpojumu direktīvu. Un arī sociālās tiesības netiks nelabēlīgi iespaidotas ar to. Runājot par profesionālo kvalifikāciju, uh, duālā izglītības sistēma Vācijā netiks apdraudēta, jo tā rada labus rezultātus un tā kalpo kā e, tāda inspirācija citām valstīm. Tas ir labas sistēmas piemērs, ar ko Vācija var lepoties, lai e, nevajadzētu um, lai varētu samazināt jauniešu bezdarbu. Un šis jautājums uh, uh, šobrīd risinās tā, ka es neatbalstu opt-out iespējas, es arī neatbalstu tādu teoloģiski, ideoloģisku pieju, bet gan pragmatisku attieksmi. Un duālā sistēma Vācijā labi darbojas, paldies! Vēl būs daži jautājumi. Koracevs Biltas kundze un Mandars kungs, Gebhardas kundze, tad Švāba kungs, Veileres kundze un Koracevs Biltas kundze. Tātad tad mēs varēsim arī iekļauties laikā. Manders kungs, lūdzu. Voorzitter. Commissaris, het is altijd bijzonder plezierig om u in ons midden te hebben en uh, uw ambitieuze plannen. Uh... Paldies. Jūs eh, mūs iepazīstinājāt ar saviem plāniem, no tiem vairums ir mums pieņemami. Runājot par krīzi, mums ir vajadzīgs labi strādājošs iekšējais tirgus šajā laikā un arī taupība ir svarīga, bet galvenais uh, ir ekonomika. Valsts iepirkumu direktīvu vajadzētu vienkāršot sarunās ar Pasaules tirdzniecības organizāciju varētu runāt par uh, barjerām, kas ir uh, ļoti vērtīgi Es domāju, ka ir jāveicina inovācijas ar šo konkursu procedūru palīdzību, ir eh, jāveicina investīcijas jaunos eh, produktos, kuriem būs labāks pieprasījums tirgu. Pašlaik eh, ir ļoti daudz dažādu viltotu produktu, pat simtiem miljārdu vērtībā un tas ir slikti Eiropas eh, tirgumu. Mēs varam pārdot savus eh, īstos eh, produktus. Es nezinu, kas notiks tālāk, jo šī cīņa pret viltošanu ir gandrīz tikpat interesanta kā futbolu čempionāts Eiropā. Es apsveicu jūsu iniciatīvu ar patentiem, un es gribētu zināt, kas notiks tālāk pie šī jautājuma. Ehm, jā, tas arī būtu interesanti par patentiem Gebhards kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es ceru, ka šis jautājums nebloķēs visu Un es ceru, ka mazie un vidējie uzņēmumi netiks apdraudēti. Tiešām mums beidzot ir kaut kas jāizdara viņu labā. Un paldies, komisārkungs, par to, ka jūs esat šeit un jūs runājat vienmēr ļoti atklāti un atvērti. Un es gribu runāt par kopējo koncepciju. Tā ir ļoti laba koncepcija, ja jūs atzīstat, ka vajag tādu visaptverošu pieju, kurā ņem vērā visus politikas sektorus. Jūs arī vairāk kārt pieminējāt pakalpojumu direktīvu, kur svarīgākais, protams, būs tās īstenošana Un kā referente šajā jautājumā es jūs atbalstu. Mēs ļoti pūlējāmies uh, strādājot ar šo tekstu, un tagad ir svarīgi, lai tas tiktu īstenots. Bet arī pirmajā pantā šajā direktīvā ir svarīgs noteikums. Tā ir sociālā klauzula, kurā ir noteikts, ka darba tiesības un sociālās tiesības uh, un arī streiku rīkošanas tiesības netiek nekādā veidā ierobežotas, piemērojot šo direktīvu. Vēlreiz atsaukšos uz to, ko teica Bernadette Verņo. Lisabonas līgumā ir ierakstīts noteikums uh, veidot sociālo tirgus uh, ekonomiku. Un tās ir tiesības, kas skar cilvēkus, kas pilnīgi tiešā veidā ietekmē strādājošos. Un man ir radies iespējas, ka nevis jūs, bet Eiropas komisija kopumā ļoti atturīgi skatās uz šo jautājumu. Un gribu jautāt, kādā veidā mēs varam panākt, lai sociālās klauzula tiešām arī praksē tiktu īstenot, lai cilvēki līdz ar to um, nebūtu vairs tik skeptiski pret vienoto tirgu. Un lai cilvēki arī nenoraidītu Eiropu kā nākotnes projektu kopumā, kā mēs varam jums palīdzēt, kādas izredzes mums ir šo sociālo klauzulu vairāk popularizēt Eiropas komisijā. Paldies, komisāru lūdzu. Eh, Manders kungs. Paldies arī jums, ka jūs atgādinājāt to, kāpēc vienotais tirgus, protams, nav vienīgā atbilde uz krīzi, bet tā ir pirmā atbilde. Un Gebhards jau, kundze jau teica, ka globālajā koncepcija, pie kuras mēs strādājam, ir tas, ka vienotais tirgus ir ekonomikas pamats. Ja šis pamats ir eh, sadrumstalots 27 eh, nodokļu likumdošanas, administratīvi, birokrātiski sadrumstalots, tad viss, ko mēs liekam virsū, būs mazāk stabils, privātās vai publiskās iniciatīvas vienalga. Tātad mums eh, šis pamats ir jāpadara viengabalaināks, stiprāks un nepieciešams arī dažādas politikas Es eh, kolēģijā prezentēju ideju, kur netika īpaši labi uztverta par jaunām eh, industriālām politikām Eiropā, lai mēs atgūtu ražošanas kapacitātes, eh, lai Eiropā netiktu tikai patērēti Ķīnas vai Amerikas produkti. Bet tur arī ir vajadzīga publiskā privātā partnerība. Uh, varbūt arī papildinājumā ir vajadzīga valsts palīdzība, bet nu mēs pie tā strādājam. Mums ir nepieciešams stabils uh, pamats iekšējā tirgu, un pie tā mēs strādājam. Par valsts iepirkumu. Šis te slieksnis, ko jūs minējāt, Manders kungs, Tas ir eh, precizēts valsts iepirkuma nolīgumā. Tad tas ir daudzpusējs eh, starptautisks nolīgums, kurā esam nolikuši šos te sliekšņus. Un tagad ir grūti atkāpties, jo pretējā gadījumā uh, viss kaut kas daudz ir jāmaina dažādos nolīgumos, kas ir ar valstīm. Bet kur mēs to varam, tur mēs to darām, piemēram, uh, tas priekšlikums, kurus jums prezentēju par vienoto tirgu, par sociālajiem pakalpojumiem. Tas ir prie, piemērs, eh, kā mēs to darām, paceļot šo slieksni un atvieglojot eh, sociālo pakalpojumu sniegšanu. Un Manders kungs, mm, gribu teikt arī, ka sliekšņi ir svarīgi vienotiem tirgam, jo, ja mēs tos pārpāk pacelsim augstu, tad mehāniski mēs varam uzreiz arī uh, pazemināt caurskatāmības garantijas uh, pieejamībai tirgumu zināmiem uzņēmumiem. Bet tajās debatēs, kas mums eh, ir balstoties uz komisijas priekšlikumiem, šīs diskusijas par sliekšņiem vienmēr joprojām ir atvērtas. Protams, nedrīkst eh, mainīt to sliekšņu, kas ir uh, noteikti starptautiskā mērogā šajā nolīgumā, kā es minēju. Par uh, viltojumiem es jums piekrītu pilnīgi tam, ko jūs teicāt. Mēs ļoti uzmanīgi uh, ar Šemets kungu un Tajānijas kungu strādājam pie šīs diendienā cīņas pret Uh, viltojumiem, kas uh, arī darba vietu ziņā ir katastrofāli 200 tūkstoši uh, darba vietu gadā zod, bet arī veselībai, viltotie medikamenti ir ļoti bīstami pilsoņu veselībai. Un, jo īpaši tas skar visnabadzīgākos iedzīvotājs, īpaši Āfrikā, ir ļoti daudz uh, viltoto medikamentu, kas caur mūsu ostām nokļūst Āfrikā, graujot uh, nabadzīgāko valsts iedzīvotāju veselību, un tas, manuprāt, ir pilnīgi nepieņēmami. Tātad mēs šeit strādājam vairākos virzienos. Pirmā atbilde uz viltojumiem ir tāda, ka ir labi jāaizstāv uh, izgudrojumi Eiropā. Jāaizstargā tā tad arī preču zīmes, uh, un tas ir izdarāms ar patentiem. Par to jau runāju. Uh, un ir jāpastiprina kontrols uz robežām. Tāpēc es uh, gribētu, um, lai eh, mēs eh, veidotu kopā ar Šemetas kungu tādu uh, labāku sadarbību starp visiem robežā, robežu dienestiem un jāpastiprina arī pētījumi par uh, produktu uh, atklāšanas instrumentiem, tātad kā labāk varētu atklāt viltojumus. Un ir jāveic arī informācijas kampaņas, lai parādītu pilsoņi īpaši jauniešiem, cik maksā tas, ka viņi uh, izmanto viltojumus. Tas ir tātad jāskaidro. Un uh, šeit mums ir tiešām jāsadarbojas arī ar tām valstīm, no kurām nāk viltotie produkti. Uh, Āfrikas Savienība arī eh, ar to, ar to ar mums ir apspriedusi, un jau divus gadus mums ir darba grupa ar, Eiropas, eh, ar Āfrikas Savienību tieši par uh, viltojumiem, un arī Ķīnā sāk veidoties apziņa par šo izaicinājumu. Par patentu, kur minēja arī Gebhārds kundze. Uh, Es te negribētu sniegt garus komentārus, bet man nelikās, ka tā būs uh, problēma. Viss jau ir atrisināts, uh, bet es nevarēju iedomāties, ka galu beigās būs strīdi starp uh, Angliju, Franciju un Vāciju par to, kur tad likt strādāt šiem 40 cilvēkiem, kas strādās pie šī vienotā Eiropas patenta. Uh, Es eh, ceru, ka drīz varēsim baudīt eh, šī patenta priekšrocības un ka beidzot eh, valstu un valdību vadītāji varēs vienoties, spēs vienoties un ka tas notiks nākamnedēļ Van Rompēkunga vadībā. Un vēl, cik es zinu, Nīderlandes ministrs, ka var, esat iedomājies, ka arī Hāgu varētu piedāvāt kā atrašanās vietu. Es nezinu, vai tas vienkāršotu šo uh, strīdu, ja piedāvāt vēl ceturto kandidātu pilsētu. Alors, uh, Madame Gebhardt, just... Uh... Gebhards kundze, pavisam ātri par uh, jūsu priekšlikumu. Es tiešām augstu vērtēju šo visaptvarošo vienotā tirgus vīziju. Uh, un uh, kolēģijas uh, kolēģi mani arī vēls uh, strādāt šajā globālajā darba kārtībā. Pirmo reizi mēs tādu kopīgu um, darba kārtību piedāvājam ar šiem uh, 12 punktiem, 12 svirām, bet es neesmu vienīgais komisārs, uh, kas domā par to, vai tiek ievērotas sociālās tiesības un tiek respektēts uh, dir pakalpojumu direktīvas pirmais punkts un jūs uh, sapratīsiet arī, ka es esmu par to, lai būtu līdzsvars vienotajā tirgū. Un tāpēc ir šie 12 punkti, par tiem tiek diskutēts, uh, par uh, sociālo kohēziju, par sociālajiem uzņēmumiem. Tā nav sagadīšanās, ka uh, šādi sociālie punkti ir šajos 12 punktos. Uh, ir apmēram uh, Tātad ļoti daudz darbvietas, kas eh, ir liktas uz spēles. Komisijas priekšsēdētājs Barozo atbalsta komisijas eh, pozīciju, kur eh, tika izstrādāta jau pirms vairākiem gadiem attiecībā uz uh, galējo liberālismu, kas bija pirms dažiem gadiem. Es domāju, ka tagad ir notikuma attīstība, kas ņem vērā krīzi. Uh, un es uh, arī dien dienā piedalos šajā virzībā. Paldies! Right, now, the last... Labi, pēdējie trīs runātāji šorīt būs Švāba kungs, Vēleras kundze un Koracas Biltas kundze. Centīsimies, lūdzu, tomēr runāt īsi. Paldies, priekšādātāji! Tas, ko tikko pieminēja Mišels Barņē, tas ir cita starpā arī jautājums par labu komunikāciju. Tas ir, jo labāk ir komunikācija, jo labāk arī runājot par izaugsmi. Kopš Lisabonas stratēģijas pieņemšanas 2001. gadā mēs runājam Eiropā par izaugsmi, nekas daudz īpaši nenotika. Uh, Tāpēc jāraugās, vai komunikācija ir nodrošināta sekmīgi. Runājot par to, ko teica kolēģa Rīle par kopējo vienoto tirgu, ir ļoti labi, ja mēs arvien vairāk no komisijas saņemam vienotus, visiem vienotus noteikumus attiecībā uz vienā, vienotā tirgus pilnīgošanu. Uh, Tas ir jautājums, kas, protams, prasa daudz laika. Tas ir svarīgs uzdevums un svarīgi šeit panākt labu horizontālu saskaņotību, bet galu galā tomēr visu noteiks tas, vai direktīva tiks un vai tā labi tiks īstenota. Gebhārdas kundze pieminēja uh, pakalpojumu direktīvu, kas tagad pirmo reizi tiek novērtēta, tiek novērtēts, kas īsti nedarbojas tās ieviešanā dalību valstīs. Un es pozitīvi vērtēju to, ka Eiropas pusgadu jūs gribat izmantot, lai ne tikai makroekonomiskā ziņā novērtētu dalību valstu politiku, bet izstrādāt arī specifiskus ieteikumus dalību valstīm, un tas arī palīdzētu padarīt vietnoto tirgu pārskatāmāku un caurskatāmāku. Vēl gribu īsi pieminēt divus punktus un uzdot jautājumu. Diskusija kolēģe Danio jau ir aizgājusi, bet subsidiaritātes jautājums skar ļoti daudzus cilvēkus um, kas noraizējušies par viņu savu neatkarību, bet runa taču ir par vienoto tirgu. Un nevar būt tā, ka, nu, vienīgais, kas cilvēka darba efektivitāti novērtē, ir viņš pats, kā Grieķijā mēs redzējām. Jautājums ir, ko mēs varam darīt, lai dalībvalstis šajā smagajā fāzē Eiropai būt tiktu pārliecināts par to, ka ir vērts attīstīt vienoto tirgu. Kā mēs varam nostiprināt komisiju, lai tā vairāk saņemtu informāciju par to, kas notiek uz vietas dalību valstīs, un tas ir īpaši būtiski tāpēc, ka ir krīze. Paldies, Vailers kundze! Paldies. Kolēģi, jums ir taisnība. Tā kā nav daudz laika, es neko principiāli te neizklāstīšu. Man ir divi mazi jautājumi, varbūt varat man palīdzēt šeit saprast par koncesijām. Pirmais, mūsu jau bēdīgi slavenās debats visiem ir zināmas. Uh, ir vairāk nekā 25 spriedumu no kopienu tiesas, kas liecina par to, ka primārās tiesības īsti nedarbojas. Kā tad ir ar definīcijām, vai tās ir pareizas? Un šķiet, ka priekšlikums, uh, kas ko jūs tagad piedāvājat arī te attiecībā uz aptvērumu, definīcijas tomēr nav skaidras. Varbūt jūs varat ar saviem dienestiem vēl pastrādāt pie tā, kā tad īsti, kāds šis aptvērums būs un kāda ir tā definīcija. Tas ir lūgums jums. Un otrs, runa ir par, par valsts iepirkumu saistībā ar trešajām valstīm. Šī apusējība ir ļoti sarežģīta lieta. Te ir gan plusi, gan mīnusi. Esam izmantojuši šo pieju arī attiecībā uz bruņošanās aprīkojuma um, direktīvu un varbūt pēc vasaras brīvdienām jūs varētu mums pastāstīt, kādas jums ir, kāda jums ir pieredze uh, ar šo valsts iepirkumu uh, bruņošanās jomā, jo tur arī runa ir par sadarbību ar trešajām valstīm. Varbūt septembrī varēsiet mums pastāstīt par to. Paldies! So see... Jūs redzēsiet septembrī, kādas uh, būs, uh, kāda būs lēmuma par konfesijām, koncesijām tam būtu jābūt skaidrs. Paldies, priekšsēdētāji, tā kā ir briljanti kolēģi, man tad viss jau ir pateikts, un es varu tikai atbalstīt to, ko viņi teica, un attiecībā uz pakalpojumu direktīvu un uh, patentiem. Es zinu, ka jūs uh, tiešām esat ļoti uh, pārliecinošs, bet mums ir grūti pārliecināt uzņēmums Eiropā, ka ilgtermiņa šāds pasākums. Mums nav viegli pārliecināt, kāpēc tāds vienkārši instruments, kas samazinātu izdevumus, veicinātu izaugsmu, ka tas netiek īstenots. Mēs rēķināmies ar jums arī šajās debatēs, par kuru minēja Gebhārdas kundze un De Jonga kungs, par sociālajām tiesībām un e sociālo Eiropu. Uh, mēģināsim nepazaudēt no acīm eh, to, ka Eiropas problēma ir konkurētspēja, un vienīgā labākais veids, kā cīnīties pret eh, bezdarbu, ir eh, veicināt uzņēmumu konkurētspēju un spēju nodarbināt cilvēkus. Mēs varam runāt par sociālo Eiropu visos mūsu tekstos, varam rakstīt, ko gribam, bet ja nebūs darba vietu, tad to nebūs un viss signāls, kas ir jādod uzņēmumiem, ir, ka tas ir viņu ziņā atsākt uh, izaugsmē Eiropā, un mums ir jādara viss, uh, ko mēs varam, lai mazinātu barjeras, robežas, šķēršļus, un šim signālam ir jābūt ļoti spēcīgam, viss runā par izaugsmi, un joprojām vēl uh, Eiropas politikas centrā nav ielikta vietējā, tie, vienotā tirgus harmonizācija. Mēs tagad riskējam uh, saskaldīt Eiropu uh, starp uh, to, kur iet labāk un to, kur neiet tik labi. Ja mēs runājam par fiskālo integrāciju, mēs runājam par tirgiem, par patērētāju pilsoņu tirgiem, arī uzņēmumi ir pilsoņi. Un arī šeit, komisāra kungs, mēs uh, ceram uz jums, ka jūs īstenošiet šo ļoti būtisko politiku. Uh, Man ļoti patīk jūsu enerģija par šiem konkrētiem priekšlikumiem un liels paldies jums par uh, to, ka jūs ļoti strikt vērsīsieties pret tām valstīm, kas neievēro direktīvu. Un uh, tagad brīdī, kad uh, iet virzība starpvaldību virzienā. Es priecājos, ka jūs vēlties tiešām strikti ievērot to, kas jau pastāv no kopējās likumdošanas. Un gribētu jums tiešām pateikties par to, ka jūs runājāt, es nebiju šeit atvainojos par to, bet jūs runājāt par uh, rīcības plānu uh, e-komercijai un uh, ka jūs jau pieteicāt vienotā tirgus aktu divi Uh, ka jūs esat ļoti aktīvi iesaistījies šajā darbā un arī jūsu darbinieki. 4. Uh, jūlijas ir svarīgs datums, kā jūs uh, zināt, bet pastāstīsim to arī kolēģiem, jo šeit ir dialogs. Beidzot, tiks prezentēts, prezentēta ieviešanas pasākumi. Šeit mums ir milzīgs izaicinājums un esmu ļoti priecīga, ka varēsim uh, virzīties uz priekšu šajās te piegādes ķēdēs. Es biju konferencē un uh, es ceru, ka mums būs labi rezultāti. Es atvainojos, ka es tik ilgi runāju. Thank you very much. Lielas paldies. Šanā. Komisārkungs, lūdzu. Man drīz būs jāiet prom, jo man jātiekas ar Amerikas tirzniecības kameras pārstāvjiem. Mēs noteikti runāsim par appusējību. Vienkārši pāris uh, vārdi par to, ko teica Karacas Bildes kundze. Jā, es arī ļoti uzmanīgi gaidu, kas notiks 4. jūlijā. Uh, tātad Vispirms eh, es eh, par pakalpojumu direktīvu arī nesācu, nesāku ar eh, darīšanu. Es vispirms uzklausīju, skatījos, kas notiek dalība valstīs. 800 cilvēku dalība valstīs sniedz man atbildes, Švāba kungs par eh, to, kā mēs varētu būt vairāk eiropeiskāki, lai nebūtu protekcionisma. Tas eh, viss eh, ir jāapspriež ar ministriem, ar nacionālajiem parlamentāriešiem, ar ierēģiem no dalībvalstīm. Viņi ir jāiesaist, un to es arī uh, darīju ar šo 800 ierēģņu darba grupu, ar kuriem personīgi tikos un uztur dialogu. 4. jūlijas ir ļoti svarīgs tiešām, kur atsas bildes kundz par šo pašregulācijas mehānismu, par šo līgumu. Tur būs iespējas risināt problēmas uh, sektora ietvaros, un uh, šiem mehānismiem ir jābūt uh, uzticamiem un jādarbojas, un mums šeit ir zinām atbildība jāuzņemas. Andrēs Švāps runāja par komunikāciju. Man vienmēr likās, ka vispirms eh, ir jādara un pēc tam par to jāinformē. Mēs esam daudz darījuši kopā dažādās jomās un tagad ir eh, pienācis laiks eh, par to informēt. Nevienmēr tā kā komisija to dara no augšas uz leju. Mums bija vienotā tirgus nedēļa ar Tajānī kungu bija MVU nedēļa un arī vienotā tirgus nedēļa, tā būs oktobrī. Darīsim kaut ko varbūt vairāk, lai atvērtu publiskas debates par plusiem, mīnusiem, par panākto, par neveiksmēm iekšējā tirgu, lai pavērstu plašāku skatu uz šiem jautājumiem, jo parasti mēs esam tikai šeit sanāksmēs savā lokā, bet atvērsim to arī uh, citiem cilvēkiem. Un uh, 200 notikumi jau ir reģistrēti mūsu mājaslapā dažādās dalību valstīs, un šis skaitlis noteikti turpinās pieaugt. Kā jau teicu, divi komisijas paziņojumi, tur nebūs tādas pašapmierinātības. Mēs skatīsimies, kur tiek uh, nepareiz piemērot vai nepiemēroti Eiropas teksti. Mēs uh, ļoti ātrā ritmā strādāsim un, kā to Švābkungs uzsver, tiešām nepieļausim nekādus pārkāpumus. Ir šī atbilstības tabula, kas, manuprāt, ir nepieciešama. Ir šī kritērija tabula par to, kas ko Eiropā dara, un jūs redzēsiet, ka tam būs rezultāts, jo tur skaidri ir redzams, kādi, kuram ir plusi un kādi mīnusi, un tas ir ļoti svarīgs instruments konkurētspējai, ko minēja Korācas Bildes kundze, un tas ir Eiropas semestris, ir jāintegrē Eiropas tirgus, un šeit Eiropas semestris ir ļoti svarīgs. Vailers kundze. Jā, ja jūs gribat, es jums varu neatbildēt. Jūs man ieteicāt eh, neatbildēt uz jūsu jautājumiem, bet es jūs uzklausīju. Es jums piekrītu, Vailers kundze, ka e, kopienu tiesas spriedumu, kurus jūs minējāt, e, ka tie pierāda, ka šeit nav juridiskās noteiktības. Un e, Žuvāna kungs referents šeit ir, un ar viņu arī vajadzētu tiešām runāt, lai uh, precizētu definīcijas par koncesijām un arī par publiski, publiskajām partnerībām. Es domāju, ka šeit ir jāsaglabā šī teksta horizontāla ieviešana. Karats bildes kundzes uh, viedokli varbūt vajadzētu saskaņot labāk ar citiem kolēģiem, bet es domāju, ka konkurēt spēja attiec uz teritoriju, uz uzņēmumiem, uz personām. Personīgā konkurētspēja, piemēram, jaunietim ir jārunā vairākās valodās, jāmācās visu laiku, un katram pašam ir jābūt konkurētspējīgam. Un es domāju, ka Rācis Bildes kundze ka mums ir vajadzīga ilgtspējīga ekonomiskā attīstība vienotajā tirgu, jābūt inovācijām un sociāla kohēzijai. Sociālajā kohēzijā arī uzņēmumos un sabiedrībā, jo sabiedrība bez sociālās kohēzijas ir sadrumstalota. Tas pats, ko es teicu par vienoto tirgu, tur attiecas ir strikti teksti, kas ir jāievēro, ir šis eh, direktīvas pirmais pāns pakalpojumu direktīvā. Un eh, mums ir eh, tiešām jāstrādā pie šiem jautājumiem. Visā Eiropā mēs tagad redzam, ka parādās idejas, iniciatīvas un ir Eiropas platformu, ko mēs esam izveidojuši par dibināšanas statūtiem. Statūtiem par investīciju fondiem. E, mēs redzam, ka komisijai šie temati interesē. Tie ir e, jautājumi, kas e, skar miljoniem darba vietu. Bet kā tad mēs varam uzņēmumu veidot tā, lai tas būtu gan sociāla atbildības, gan arī konkurētspējīgs tirgū? Nevar būt tā, ka um, Citos uzņēmumos tas nav svarīgi, tikai sociālos uzņēmumos. Paldies! Uh, Dāmas un kungi, es redzu, ka jūs visi traucaties pusdienās. Gribu vēl tikai lūdzu uzmanību. Tas ir, es saprotu, ka jūs visi esat izbadējušies. Gribu teikt tomēr jūsu vārdā komisāram lielu paldies par uh, viņa uh, centieniem atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Manuprāt, tā bija interesanta doma apmaiņa, un mēs runājām par plašu stratēģiju vienotajam tirgum. Vienotā tirgus akts ir nozīmīga liela politiska programma, nozīmīgākā kopš 92. gada, un es, uh, man, mēs šodien mums atgādināja, ka vienotais tirgus prasa vienotu pieeju, un par to mēs šodien diskutējām. Paldies jums vēlreiz, komisārkungs, paldies arī tulkiem. Un jācer, ka pēc vasaras brīvdienām mēs varēsim turpināt diskusijas par vienoto tirgus aktu numur divi.